Um, dear colleagues, uh, Godātie kolēģi, mazliet uzgaidījām ar sākšanu, jo saprotam, ka ir daudz apmeklētāju vēl, kas nav izgājuši drošības kontroli apakšā. Es saprotu, ka mums vajadzētu palēnām sākt, bet vēl daudz apmeklētāju šobrīd iziet drošības kontroli, un acīm redzam pievienosies mums vēlāk. Es saprotu, ka cilvēkam ir arī citi pienākumi šo pēcpusdienu, tāpēc mums vajadzētu sākt. Man liels prieks sveikt jūs šajā kopīgajā uzklausīšanā, kuru rīko lūgumrakstu komiteju kopā ar mūsu pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komiteju, kur es vadīšu šo kopīgo sēdi ar, kopā ar Vikstrēms kundzi. Un šeit parlamentā. Mums jau bija kopīgas uzklausīšanas par pilsonību un Brexit. Un mēs eh, ja strādājam aktīvi, abām komitējām sadarbojoties, tas rada nopietnu ietekmi. Šodienas kopīgā uzklausīšana Lībe un Petīk komitejām par bezvalstniecību ir, manuprāt, labs tālākais solis, jo šis jautājums ir jāiztirzā, mums ir jārīkojas šajā jomā. Es zinu, ka daudz, daudzās dalību valstīs jau notiek virzība. Manā valstī bija liela mēdīju interese saistībā ar bezvalstniecības aspektiem, saistībā tieši ar bērniem, viņu pilsonību un reģistrāciju. Ļoti aizraujoši jautājums. Vēlos pateikties tiem deputātiem, kas ir ieradušies. Šī taču ir ceru diena, ja es pareizi atceros. Jā, nu, Mēs abi īstenībā esam Lībeka komitejā, mums tad ir jāpakontrolē, kura nedēļas diena šī īsti ir. Mecels kundze kā koordinātori noteikti zina, ka ir jāpārbauda, kuras nedēļas diena. Ā, jūs esat arī lūguma rakstu komitejā. Vicepriekšsēdētāji. Ak, ah, tāpēc jūs tik nogurus izskatāties. Jā, jā, abas ir ļoti noslogotas komitejas. To es tieši gribēju pateikt. Jā. Ja nu kāds nepazīst eh, mani, es tā neformāli mēdz izteikties, es to tūlīt pat izbeigšu. Sveicu deputātus, kas ir ieradušies ceturtdienas pēcpusdienu tomēr, un paldies jums par to. EPP dalībnieki arī e, zaļās grupas koordinātori Ždanoks kundze, kas ir arī viena no lūguma raksta iesniedzējām saistībā ar vienu iesaistītajām valstīm, bet mēs viņus uzklausīsim vēlāk. Es saprotu, ka citi kolēģi arī mums pievienosies pasākumu gaitā. Sākšu ar īsu ievadu. Pirms dodu vārdu Vikstrēms kundzei. Šis pasākums tiek pārraidīts internetā, viss tiek ierakstīts, tā kā viss, ko jūs sakat, tiks ierakstīts, un tam būs arī turpmāka darbība. Cilvēki seko līdz notiekošajiem arī ārpus šīs komitejas telpām. Tātad, ko mēs šodien apspriežam? Saistībā ar nacionalitāti, bezvalstniecība ir nacionālās kompetences jautājums. Tas ir skaidrs visiem. Tomēr tas ietekmē pilsonību Eiropas Savienības līmenī un ra rada daudz jautājumu saistībā ar pamatiesībām, kas ir Eiropas Savienības kompetence savukārt, e, piemēram, saistībā ar migrāciju un patvērumu. Bezvalstniecību kolēģi rada bažas Libe komitejai no dažādiem aspektiem un lūgumrakstu komitejai saistībā ar iesniegtajiem lūgumrakstiem. Viens no pirmajiem jautājumiem, kas ir aktuāls Libeka komitejai, ir sekojot līguma loģikai, kas bezvalstniekus uzskata par trešo valstu pilsoņiem saskaņā ar kopējo patvērumu un, patvēruma un migrācijas politiku. Tomēr dažas personas, kas dzīvo Eiropas Savienības teritorijā, nav migranti, bet ir dzimuši šeit. Tas ir saistīts ar pilsonības iegūšanu Un e, šis jautājums ar pildus saistībā ar pilsonību ir mūsu komitejas kompetencē. Tas ir saistīts ar pamatiesībām un iespēju bezvalstniekiem īstenot e, savas pamatiesības. Parlaments savu nostāju paudas vairākas rezolūcijās, aicinot e, rīkoties, pirmkārt ratificējot divas ANO konvencijas no 54. gada pirmkārt un 61. gada konvenciju par bezvalstniecības mazināšanu un aicinu ratificēt visas ES dalību valstis. Libeka komiteja 2015. gadā pasūtīja pētījumu par praksi un pieejām, kas tiek izmantot dalību valstīs, lai novērstu un izbeigtu bezvalstniecību. Tā kā viens no autoriem arī prezentē šo pētījumu šodien. Šodien ir arī laba iespēja uh, skatīties, kāda ir pieejama risinājuma, tad, kad padome beidzot ir 2015. gada nogalē pieņēmusi secinājumus. Tā kā šodien beidzot mēs varēsim skatīt šos jautājumus. Eh, trīs daļas būs uzklausīšana. Vispirms būs prezentācija par eh, esošo situāciju dalību valstīs, par to, kā novērst un izbeigt bezvalstniecību. Otrakārt koncentrēsimies uz pasākumiem, lai novērst bērnu bezvalstniecību. Tas ir ļoti aktuāls jautājums, ir īpaši dažās dalību valstīs. Un visbeidzot, pievērsīsimies bezvalstnieku aizsardzībai saistībā ar identifikāciju un īpašu nepieciešamību aizsargāt bezvalstniekus no patvaļīgas aizturēšanas. Uzklausīsim arī citas iestādes un organizācijas - Eiropas migrācijas tīkls, UNICEF, UNHCR un pamatiesība aģentūra. Pilsoņu organizācijas arī ir pārstāvēts. Un es atvainojos par šo garo ievadu bet labprāt tagad došu vārdu Petī komitejas priekšsēdētāji Vikstrēmas kundzei, kas vada arī komiteja priekšsēdētāja konferenci. Paldies, Cecīlija! Paldies, Klod! Godātie eksperti, dāmas un kungi, kolēģi! Arī man ir liels prieks sveikt jūs šajā publiskajā uzklausīšanā, kuru organizējam kopā. Ne tikai mums diviem draugiem to organizējot, bet divām komitejām šajā iestādē, tā skaitā petī komitejai, kur es vadu. Mēs lūgumrakstu komitejā esam saņēmuši vairākus lūgumrakstus par bezvalstniecību. Pēdējais no tiem ir uh, par Krisa Neša iesniegtais lūgumraksts Eiropas bezvalstniecības tīklu vārdā. Tā būs daļa no uzklausīšanas un tiks eh, apspriest šis gadījums šodien vēlāk. Bezvalstniecības jautājums ir augstu politiskajā darba kārtībās ar prioritātēm. Tā joprojām ir problēma saistībā ar cilvēktiesībām. 15. pāns universālajā uh, tiesību hartā saka, ka visiem ir jābūt nacionalitātei, bet bezvalstnieki tiek pakļauti neskaitāmiem riskiem. Saskaroties ar cilvēku tiesību pārkāpumu riskiem, bezvalstnieku bērni uzaug bez tiesībām, bez piekļuves izglītībai, bez piekļuves veselības aprūpei, un galu galā viņi paliek bez sapņiem bez cerībām uz labāku nākotni. Un tas ir ļoti, ļoti skumji. Daži bezvalstnieku bērni ir ieradušies Eiropā kā bēgļi un patvērumu meklētāji, tomēr lielākā daļa no bezvalstnieku bērniem Eiropā ir dzimuši Eiropā. Tāpēc lūgumu rakstu komiteja uzskata, ka Eiropas dalību, Savienības dalību valstīm ir steidzami jārīkojas lai neļautu bērniem uzaugt bez nacionalitātes, bez sapņiem un cerībām. Esmu pārliecināta, ka šodienas uzklausīšana dos mums labu iespēju padomāt par bezvalstniecības jautājumu un cerams atrast arī dažas atbildes uz to, kā Eiropas Savienība un jo īpaši šī iestāde varētu efektīvi risināt un varbūt beidzot izbeigt bezvalstniecību. Novēlu mums visiem auglīgas diskusijas un nevelko tālāk garumā. Iepazīstinu ar Kaķu Svaideri, cerams, ka izrunāju pareizi jūsu uzvārdu. Tā ir pētījuma autore. Ehm, pētījumu pasūtīja Libe komiteja par praksi un pieeju Eiropas Savienībā, lai novērstu un izbeigtu bezvalstniecību. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Šodien es prezentēšu ziņojumu, kuru sagatavojām Lībe komitejai kopā ar diviem citiem autoriem. Diemžēl viņi abi nevarēja ierasties, jo viņi, eh, viņi eh, ir recenzenti um, ehm, doktorantu darba aizstāvēšanā šobrīd. Es tad šodien centīšos aprakstīt, tātad tehniska kļūme, pults nestrādā. Okay, yeah. um, yes, wrote, then... Tad uh, īsi prezentēšu ziņojumu un tad koncentrēšos uz vienu daļu no šī ziņojuma, jo tas ir diezgan ga garš ziņojums. Koncentrēšos uz to daļu, kas varētu būt visinteresantākā šodien, respektīvi daļu par to, ko Eiropas Savienība var darīt saistībā ar bezvalstniecību šobrīd un nākotnē kā pārnacionāla organizācija. Runāšu par eh, šīs eh, soft law, mīkstāt likumdošanas eh, pieeju par tiesisku un normatīvu rīcību un pēc tam noslēgumu. Joprojām nestrādā pults. Okay. Yeah, so basically... Tātad mūsu ziņojums pamatā sastāv no četrām nodaļām. Pirmā nodaļā ir apkopoti attiecīgie starptautiskie un Eiropas standarti saistībā ar bezvalstniecību. Otrā daļā tiek pārbaudīts, cik lielā mērā Eiropas Savienības dalību valsts izpild šos standartus. Tātad katrs standarts ir skatīts atsevišķi nu, kas tiek darīts ar atrastām personām, viņu nacionalitāti vai nacionalitāti var atņemt. Uh, cilvēkiem, kas e, tiek turētē aizdomās terorismā. Un tā tiek izskatīts katrs e, standarts un skatīts, kā katra dalība valsts izpilda šo standarts. Un tas viss salikts tabulās, lai jūs varētu pārbaudīt un viegli uztvert šo informāciju. Tāpat arī norma saistībā ar novēršanu. Un trešā daļa ir e, saistībā ar aizsardzību šīm personām pētījām trīs atsevišķas valstis, kam ir noteikšanas procedūra vai e, tās plānoto ieviest Nīderlandē, Ungārija un apvienotā karalis, respektīvi. Aprakstam situāciju šajās valstīs. Un pēdējā daļa, uz kuru centīšos koncentrēties šodien, ir saistībā ar Eiropas Savienību un ko tā nākotnē var darīt, lai risinātu bezvalstniecības problēmu. Tāda nu ir prezentācijas struktūra. Tātad, ko tad Eiropas Savienība var darīt? Kur mums sākt? Pašā Eiropas Savienībā nekas daudz nenotiek saistībā ar bezvalstniecību šobrīd, salīdzinot, piemēram, ar patvērumu likumdošanu, patvērumu tiesībām. Līdz ar to šīs cietās stingrās likumdošanas nav šajā jomā, nav arī tik daudz eh, judikatūras, nav daudz iekšēju dokumentu, uz kuriem paļauties, bet tā ir savā ziņā arī iespēja. Kaut kam ir jānotiek, un jāsāk domāt par stratēģiju, kādus vārdus izmantot, kurā virzienā politikai jāiet. Šis, manuprāt, ļoti svarīgs posms, ir īpaši formulējumi, kas tiek izmantot. Vispārējais virziens šai mīkstai likumdošanai, vai tā koncentrēsies uz diskrimināciju, vai uz tiesībām, vai uz minoritātēm, kā formulēt šo bezvalstniecības problēmu. piemērs no šādiem pasākumiem bija padomu secinājumi par bezvalstniecību 2015. gadā. Vēl piemērs ir tas, ka mēs esam šodien šeit, apspriežam šo problēmu un varbūt tā rezultā radīsies kā dokumenti. Mēs savā pētījumā arī ierosinām citus līdzīgus eh, politikas eh, pasākumus arī par specifiskiem aspektiem, ne tikai par bezvalstniecību kā tādu saistību uzņemšanos saistībā ar problēmas risināšanu, bet kaut ko konkrētu arī darīt. Piemēram, naturalizācijas veicināšanu bezvalstniekiem, kas būtu pielīdzināms šīs mīkstas likumdošanas eh, paraugiem. pamats ir 54. gada konvencija, kur ir ratificējuši praktiski visas dalību valstis. Tur ir atsevišķi pāns par naturalizāciju, kur ir noteikts, ka parakstītāju valstis, cik tas iespējams, veicina asimilāciju un naturalizāciju bezvalstniekiem. Un viņiem ir nepieciešams eh, pātrināt naturalizāciju procedūras un pēc iespējas samazināt eh, izmaksu šādām uh, Eh, procedūrām. Te nav stingri prasīti rezultāti, nav noteikts, ka pēc trim gadiem, eh, kad cilvēks ir dzīvojis valstī, viņiem ir jākļūst eh, par pilsoni. Nav rakstīts, ka nedrīkst noraidīt iesniegumu. Tas drīzāk ir tāds kā mudinājums censties integrēt bezvalstnieku. Un to noteikti var tālāk izterzāt diskusiju formos. Uh, un eh, valstis varētu tikt mudinātas izpildīt šo pienākumu. Var radīt platformas, lai apmainītos ar labāko praksi šajā jautājumā par to, kā dažādas valstis veids bezvalstnieku naturalizāciju, cik daudz uh, bezvalstnieku ir naturalizēti katrā dalībvalstī, cik ir pieteikušies, cik eh, no viņiem piešķir pilsonību, ja tiek atteikts, kāda ir iemesli, kāda ir galvenie šķēršļi, lai piekļūtu eh, nacionalitātei. Varbūt ir kādas kopīgas problēmas, varbūt eh, tās ir iespējams kaut kā risināt arī kopīgi Eiropas Savienības līmenī. Tā ka tas ir tikai viens piemērs. Nākamo slaidu lūdzu. Tad pavisam īsi par tiesisko rīcību. Eiropas Savienībā. Es eh, ar tiesisku rīcību domāju Eiropas Savienības tiesas judikatūru. Tur mēs, protams, nevaram ietekmēt, ko tiesa dara. Tas ir arī atkarīgs no tā, kādas lietas tā izskata un kā par tām tiks lēmts nākotnē. Bet pastāv teorija, ka judikatūra ir tāds organisks veidojums, kas atspoguļo to, kas notiek Eiropas Savienībā. Tas, eh, kā tiek runāts par eh, nacionalitāti, par bezvalstniecību, kā arī to, cik labi advokāti pārzina un juristi to, eh, kur krustojas varbūt Eiropas Savienības tiesības, um, nacionālās tiesības. Tas viss ietekmē judikatūras attīstību. Eiropas Savienības tiesai ir liela pieredze nacionalitātes jautājumos, pieņemot spriedumus, Un dalību valstīs, protams, ir tās, kas ir kompetentas lemt par nacionalitātes piešķiršanu un uh, nor noraidīšanu. Bet šeit mēs uh, uh, skatāmies šo frāzi, ņemot vērā es likumdošanu. Nu, ko tas nozīmē? ja runa ir par savas valsts nacionalitātes jautājumiem. Par bezvalstniecību jāsaka, ka svarīgākais gadījums ir Rotmana lietas spriedums, tie, kas varbūt nezin daudz par šo lietu, tur runa par Eiropas Savienības pilsonības atņemšanu, kurš rezultāts ir bezvalstniecībā. Un tur ir spriedumā noteikts, ka šādā gadījumā tā ir jānotiek atbilstoši starptautiskiem standartiem un samērības pārbaudai, ņemot vērā ieslikumdošanu. Tātad, ja zūd nacionalitāte, respektīvi pilsonība, uh, un attiecīgai es pilsonība, ja e, to nedrīkst darīt, ja tas ir pretēji starptautiskiem standartiem vai ir nesamērīgi. Tas ir svarīgi, ka dalību valstis nevar bez jebkādiem ierobežojumiem atņemt e, savus valsts e, pilsonību. Tie ir tomēr jāņem vērā es likumdošana, tā skaitā. Spriedumā tiek runāts arī par pilsonības iegūšanu Mums gan nav spriedumu šai jomā saistībā ar bezvalstniecību. Līdz ar to loģisks nākamais solis judikatūras attīstībā Eiropas Savienībā varētu būt lieta, kur ir paskaidrots, ko nozīmē ņemt vērā es eh, tiesību aktus saistībā ar pilsonības iegūšanu, ko darīt bezvalstniekam, ja viņš nevar iegūt es pilsonību. Tad tur prasītos vairāki lietu spriedumi, piemēram, ja bērns ir piedzimis ES teritorijā, es, dažās dalībvalstīs ir likums, ka ja bērns ir piedzimis e, valsts teritorijā un viņam nav pilsonības, tad viņš saņem attiecīgās valsts pilsonību. Tātad jau, jau var pierādīt, ka val, e, bērns ir bez pilsonības, tad viņš saņem valsts pilsonību. Nu, tā Itālijai, piemēram, bet dažkārt ir grūti administratīvi iemesli dēļ pierādīt, ka bērnam nav pilsonības. Un tad cilvēki iesprūst eh, garās administratīvās procedūrās, nespējot baudīt uh, nacionalitātes un pilsonības tiesības. Ja cilvēks ir pilsonis, bet nevar pierādīt savu nacionalitāti problēmu dēļ nacionālajā sistēmā, nu tas varētu būt interesants gadījums kurā varētu runāt par pilsonības jautājumu. Nākamais solis būtu skatīt situāciju, ka, kas vēl nav iegūst pilsonību, bet kuram pienākās šī pilsonība un kurš šobrīd ir bezvalstnieks un nevar izmantot šīs tiesības, tādēļ, ka saturiskās normas netiek pienācīgi īstenotas vai arī to, cik lielā mērā šai kontekstā ir jāizpild starptautiskie standarti un samērīguma pārbauda, kur mēs pieminējam Rotmanu lietas kontekstā. Ziņojumā mēs aprakstam arī mūsu vīziju par to, kurā virzienā šādai judikatūrai būtu jātīstās tālāk Eiropas Savienībai. Nākamais slaids. Un noslēgumā vēlētos uh, runāt par iespējamu normatīvo rīcību Eiropas Savienībā saistībā ar bezvalstniecību. Jau pašā sākumā mēs sacījām, ka nacionalitātes jautājumi, protams, ir dalību valstu kompetencē. Un tas vienmēr ir eh, standarta atbilžu klāstā, kad tiek diskutēts par šiem jautājumiem. Jā, tā arī ir. Dalību valsts ir kompetents pieņemt eh, likumdošanas aktus šajā jautājumā. Tomēr tas nenozīmē vienmēr eh, normatīvu rīcību nacionalitātes jautājumos. Bezvalstniecība ir pilsonības trūkums, tomēr ne viss ir saistīts ar nacionalitātes tiesību aktiem. Tāpēc es vēlos pieminēt eh, eh, tieši šo aspektu. Vēlējos tikai pieminēt, ka normatīvie akti ES tiesību sistēmā ir iespējami eh, arī nepārkāpjot kompetences ierobežojumus. Uh, Ir svarīgi saprast, ka katrs bezval... ne katrs bezvalstnieks ir migrants. Kaut arī mēs šobrīd sakam, ka ne katrs bezvalstnieks ir ieradies šeit Eiropas Savienībā, daži no viņiem ir dzīvojuši šeit. Tā tas ir. Bet migrants nenozīmē personu, kas ir šķērsojis robežu. Arī sodabīga koncepcija, kas nevienmēr skaidra. Migrants nozīmē cilvēks, kurš nav attiecīgās valsts pavalsnieks. Mēs nodalam migrantus un pastāvīgos iedzīvotājus. Tad to migrants principā eh, juridiski būtu jebkura persona bez eh, pilsonības, bez nacionalitātes. Bezvalstnieki pēc definīcijas iznāk migranti Eiropas Savienībā, kaut arī viņi paudzēm varbūt dzīvo Eiropas Savienībā, jo viņi ir trešo valstu pilsoņi, atbilstoši 69. līgumam, eh, līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tātad pēc juridiskās definīcijas viņi ir migranti. Tas nozīmē, ka tas ir migrācijas jautājums, kas ir kopīgajā kompetencē Eiropas Savienībā ar dalību valstīm. Līdz ar to var lemt par migrantiem un viņu statusu balstoties uz to līgumu pantu, kas skar migrācijas likumdošanu. Šādi tiesība akti var regulēt uzturēšanās nosacījumus, statusa noteikšanu, Piemēram, kad dalību valstu uzskata, ka pilsonis vai kā attiecīgā persona ir bezvalstnieks vai nav bezvalstnieks. Un arī saistībā ar atpakaļ nosūtīšanu uz izcelsmes valstīm, kas arī ir svarīgs jautājums, kas būtu jāregulē šobrīd Eiropas Savienībā. Tās ir dažādas idejas, kas mums ir, ir arī daudz specifiskākas idejas par to, kāda veida normatīvie akti tie varētu būt, vai potenciāli direktīva, ko tā varētu ietvert, bet es šobrīd neiedziļināšos šajos aspektos. Uh, Pavisam īsi pašā noslēgumā. Vē, tās lietas, ko jums vajadzētu atcerēties no šīs prezentācijas. Tātad šobrīd ir iespēja Eiropas Savienībai rīkoties bezvalstniecības jautājumā daudzos līmeņos. Steidzamākais, kas būtu jāizdara, ir jāveido politikas stratēģijas par bezvalstniecību tieši ar šo tā saukto mīksto likumdošanu uh, domāt par ilgtermiņa stratēģijām, kur Eiropas Savienība vēlas virzīties bezvalstniecības jautājumā, kāda ir iestāžu loma, ir jāiesāk šī diskusija pārnacionālā līmenī. Turklāt, bezvalstniecības samazināšana ir iespējams ar ES tiesisko kontroli pār dalību valstu darbību bezvalstniecības jomā, un bezvalstnieku aizsardzība Um, ir pakļauta arī grozījumiem um, saistībā ar migrācijas status. Nu, tāda ir mana prezentācija. Tad, kad es sagatavoju šo prezentāciju, man arī lūdza pieminēt vēl divus jautājumus, kas ir iekļaušai ziņojumā par pievilinošu faktoru, ka bezvalstniekiem varētu būt kādi pievilinoši faktori, tā kā mēs izsūtījām veidlapas eh, dažādām dalībvalstīm un mm, nekonstatējām, ka ir šāda pieeja. Visi, kas eh, dalībvalsts atbildēja, ka pēc bezvalstniecības noteikšanas procedūras ieviešanas nepieauga bezvalstnieku skaits, un tas nevarētu kalpot kā pievilinošs faktors. Pievilinošu faktoru pieminēšanu manuprāt, nav īsti aktuāla bezvalstniecības jautājumam, jo bezvalstnieki, kā jau minēju, kaut arī viņi ir migranti, bieži vien tie cilvēki, kas nepārvietojas daudz, nevis kā patvēru meklētāji, kas it kā atrodas kustībā, cenšoties paglāpties no draudiem. Bezvalstnieki bieži vien ir iestrēguši kādā konkrētā valstī un Līdz ar to runāt par pievilinošiem faktoriem nav īpaši aktuāli šai diskusijā. Kaut arī ir pētījumi, kas rāda, ka tas ir vairāk kā mīts, nevis realitāte. Un otra lieta, par ko man bija jārunā, ir eh, piemēri bezvalstniecības eh, noteikšanas procedūrai. Bet es redzu, ka man kolēģi vairāk par to runās, tāpēc es to atstāšu vēlākam brīdim. Ja jums ir konkrēti jautājumi, es labprāt atbildēšu uz tiem. Un šeit uz slaida jūs redzat arī divus līdzautorus, šim pētījumam. Kā es minēju, viņi nevar ierasties šobrīd, bet eh, vēlējos vismaz eh, pieminēt viņus. Paldies! I thank you, Mrs. Swider. Paldies, eh, paldies, Svaiders kundze, ļoti interesanti uzklausīt jūsu prezentāciju, un es vēlētos sveikt Amsterdams uz universitāti un arī pārējās universitātes, kas piedalījās pētījuma sagatavošanā. Tagad ir pienācis laiks pieteikt Adolfo Somarības, kurš prezentēs šo oranžo, oranžajos vāciņos esošo pētījumu. Tātad, kas notiek ar bezpavaltniecību Eiropā? Nē, jūs nerunāsiet par šo. Labi. Tad man nepareiz teica priekšā, saka prieksēdētāji. Jebkurā gadījumā dod vārdu jums. Thank you, Mrs. Chairman. No, I'm here. Uh... Paldies, prieksēdētājs kundze. Es e, pārstāvu EMM platformu bezpavaldniecībā. un runāšu par bezpavalsniecību Eiropā, bet uh, drukātas kopijas mums nav, jo šis pētījums ir pieejams mūsu mājaslapā. Bet es jūs iepazīstināšu ar šā pētījuma galvenajiem uzsvariem. Kā jau iepriekšējā runātāja Kata Svindera teica, es uh, vēlētos jūs iepazīstināt ar Eiropas migrācijas tīklu. Tas tika izveidots 2003. Eh, gadā, un eh, tā bija Eiropas padoma, kur vēlējās tādu izveidot, lai nodrošinātu adekvāts informācijas regulāru apmaiņu par migrāciju un patvērumu meklēšanu. Un visbeidzot, padomas eh, lēmumos 8. Eh, gadā Šie padomas lēmumi mums sniedz juridisku pamatu tālākai darbībai. Šobrīd mums ir 29 dažādi kontaktpunkti, 28 dažādās dalību valstīs. Dānija iet kā novērotājs un Šveice piedalās tikai daļēji un Norvēģija, kas ir pilntiesīgs loceklis. Uh, Tātad sākotnē runājot par šo tīklu, mūsu galvenais uzdevums ir sniegt Eiropas Savienības un dalību valstu institūcijām, kā arī tās aģentu, aģentūrām un arī e, sabiedrībai datus, kas ir salīdzināmi un uzticami tieši, par, e, tieši datus par migrāciju un ar bēgļa jautājumiem saistītiem, bēgļu situāciju saistītiem jautājumiem. Okay. How we... Uh, Atvainojās, saka runātājs, man arī nedarbojas pārslēdzēja poga. Tātad uh, padomes uh, lēmums 15. gada 3. un 4. decembrī saka, ka ir jāizveido Eiropas Savienības migrācijas tīkls, uh, kas ļautu radīt platformu informācijas un paraugu prakses apmaiņai starp dalību valstīm. Un nolūks ir stiprināt bezpavalstnieku aizsardzību un samazināt to diskriminācijas risku. Un eh, tobrīd vēlējos pateikt, ka tas notika Luksemburgas prezidentūras ietvaros. Uh, un tobrīd mums bija tas gods sākt īstenot šo platformu, jo es pārstāvu EMN Luksemburgas kontaktpunktu. Tad 2016. Eh, gada 11. maijā EMS eh, valde pieņēma šo platformu kā par savu juridisko pamatu. Un eh, pētījums, kuru mēs īstenojām tagad par to, viens no EMN instrumentiem paredz, ka mums ir jāuzdod jautājumu dalību valstīm, tātad eh, formula jāizpilda dalību valstīm apmēram eh, četrās nedēļās Un mēs griezāmies e, pie attiecīgajām institūcijām dalību valstīs, lai uzzinātu, kāda tad ir bezpavalsniecības situācija Eiropas Savienībā. Saņēmām atbildes no 25 valstīm un izveidojām šo te e, dokumentu, ko jūs varat atrast ēmēn e mājaslapām. Un pirmais eh, šī, šīs te politikas ieteikuma uzmetums tika prezentēts dalību valstīm Luksemburgas pastāvīgajā pārstāvniecībā 16. gada 20. oktobrī. Un platformas izveids rezultātā Jau pašos tā pir, tās pirmsākumos eh, mums izdevās ļoti labi sadarboties ar dalību valstu attiecīgajām iestādēm, kā arī starptautiski ar atbilstīgajām NVO. Līdz ar to sadarbības starp EMN, UNHCR un Eiropas Savienības bezpavalsniecības tīklu mums ir izdevusies ļoti veiksmīgi. Tātad pētījumā Pētījuma secinājumi. 24 dalību valstis ir pievienojušās 54. gada konvencijai par bezpavalsnieku statusu, un 19 dalību valstis ir 61. gada konvenciju ratificējusi par bezpavaltniecības samazināšanu. Uh, Un šeit vēlētos pateikt, ka Luksemburga ir ratificējusi šo konvenciju, bet tā nav e, vēl e, apstiprinājusi un ratificējusi apvienoto nāciju dokumentu. Un um, Luksemburgā uh, ir uzsākta procedūra šās lietas pabeigšanai. Uzreiz tapu skaidrs, ka bezpavalsniecības noteikšanas procedūrā ir ļoti lielas atšķirības starp dalību valstīm. Mēs varam varbūt izvirzīt četrus dažādus tipus. Ir dalību valstis Francija, apvienotā karalista Ungārija, kurām ir specifiska administratīva procedūra bezpavalsniecības noteikšanai. Ir tādas dalība valsts, kurām ir vispārējas administratīvas procedūras, vai arī administratīvā procedūra nav iekļauta citā procedūrā. E, tad ir dažādas pagaidu administratīvās procedūras, un visbeidzot ir arī tiesvedības procedūras, un vēlētos pateikt, ka, piemēram, Itālijā ir abas. Tā ir gan tiesvedības procedūra, gan arī administratīva procedūra, un atšķirība ir tāda, vai konkrētais cilvēks, kur lieta tiek izskatīta, dzīvo valstī vai nē. Un tad vēl ir Beļģija. vairumā dalību valstu, un tā patiesībā ir liela problēma, vismaz mūsu prāt, ir tā, ka nav nekādas saiknes starp bezpavaldniecības statusa iegūšanu un uzturēšanās atļaujas piešķiršanu. Līdz ar to ir tāda situācija, ka bezpavalsnieks var būt, bet konkrētajā dalību valstīs šim cilvēkam ir tiesības dzīvot. Un tas ir saistīts ar veselu virkne problēmām, jo uh, pieeja darba tirgum, izglītības iespējām, veselības aprūpē ir atkarīga no uzturēšanās atļaujas vai pieraksta konkrētajā dalību valstī. Līdz ar to um, tas uh, ir sava veida plaisa tiesiskumā, jo cilvēkam ir bezpavalsnieka status, bet reālajā dzīvē viņš nedzīvo. Sanāk tā, ka viņš juridiski nedzīvo konkrētajā dalību valstī. Uh, Kā jau eh, Katis Vīders kundze teica, dalību valsts lielā mērā piešķir bērniem sava veida pavalsniecību, bet lielākajā daļā dalību valstu ir juridiskas plaisas, jo, piemēram, eh, bērni, kuri ir piedzimuši bez pavalsniekiem, viņiem vispār nav pieejams pavalsniecības iegūšanas process. Piemēram, ja sīriešu māte ierodas viena pati Luksemburgā un viņai ir bērns, tad problēma būs tāda, ka viņa nevar nodot savu tautību, savu pavalsniecību, un tas ir vietējo varas iestāžu lemšanā piešķirt eh, viņai šo eh, tautību vai nē. Vēl viena lieta. Nav konkrētas eh, procedūras nepavadītajiem mazgadīgajiem. Līdz ar to pret nepavadīgajiem mazgadīgajiem tiek piemērota tā pati procedūra, kas attiec uz pieaugušajiem. Un, protams, ka nepavadīti mazgadīgie ir ļoti liela riska grupa, un pret tiem vajadzētu tomēr piemērot citus noteikums nekā pret pieaugušajiem un iespējams, ka nākošais runātājs jau to varēs labāk paskaidrot. Problēma ir tāda, ka šobrīd migrācijas krīzes apstākļos ir ļoti daudz migranti, kur ierodas Eiropā ar bērniem, kuri ir dzimuši ceļojuma laikā. Un e, bērns ir pieregistrēts piedzimšanas brīdī, piemēram, Grieķijā vai pat Turcijā, un tad uh, Eiropā ierodas bērni, kuri faktiski neeksistē, jo nav viņu reģistrācijas dokumentu dzimšanas, attiesti, atti, at, dzimšanas apliecības. Un e, mana, un iepriekš jau Svaidars kundze teica, ka nekas tā kā nenotiek. Kas tad notiek ar šiem bērniem? Bet e, labā ziņa ir tā, I believe uh, this flow chart. Šajā algoritmā ir parādīts tā pārskatāmi, ko uh, ANHCR. Vai jūs varat palielināt šo algoritmu? Uh, Lūdzu, nē, neiet atpakaļ, varbūt vienkārši var palielināt, lai var salasīt, saka priekšsēdētājs, šo algoritmu. Tas ir algoritms, kur ir izstrādājuši mani kolēģi UNHCR, un ik viens eh, iestādēs strādājošais var izmantot šo algoritmu, un mēs vēlamies to izplatīt dalību valstīs, kurās nav standartizēta pavalsniecības noteikšanas procedūra. Konferences laikā mēs vēlējos uzreiz pateikt, organizējām konferenci ar EMN, ENS un UNHCR e, šā gada janvārī, un šī kopīga organizētā konference tieši sakrita ar brīdi, kad parlaments atradās Strasbūrā. Līdz ar to liela daļa deputātu, kuri ļoti vēlējās piedalīties šajā konferencē Briselē, to nevarēja tīri fiziski. Bet konferences secinājumi bija četri un jāsaka interesanti lai izskaustu bezpavalsniecību, ir nepieciešams eh, noteikti tik vienā dalību valstī riska grupas pavalsniecības. Pav eh, bērnu bezpavalsniecība. Un eh, tā ir īpaša riska grupa. Vēl jau vairāk ņemot vērā to bērnu skaitu, tā tad nepavadīti mazgadīgie, kuri vienkārši pazūd no varas iestāžu redzesloka dalību valstīs, tā ir problēma. Kā jau teicu, viens no secinājumiem bija arī tas, ka viena konkrēta procedūra dalību valstīs bezpavaltniecības noteikšanai nav un vēl vajadzētu nošķirt bezpavaltniecības noteikšanas procedūru un bēgļa statusa piešķiršanas procesu, procedūru, jo mēs nevēlamies, lai bezpavaltniecības piešķiršanas procedūra tiktu ļaunprātīgi izmantota, lai atsijātu uh, bēgļus. Tātad šīs divas procedūras, šīs divas sistēmas sistemātumi ir jānošķir viens no otra. Un mūsu ierosinātā rīcība, ko, dalīt, ko darīt tālāk, sadarbojoties ar NVO un starptautiskajām organizācijām, tajā skaitā UNHCR un UNICEF, vajadzētu izveidot kartējumu riska pakļautajām grupām, tajā skaitā arī bezpavaldniecības riska grupām. Un tad jau būs vieglāk eh, saredzēt to kopīgo drānu, ko tālāk darīt. Nākamais ir jāizveido kopīgs skatījums, kuru dalību valsts varētu izmantot, eh, lai iedibinātu standartu bezpavalsniecības noteikšanas procedūru nacionālā līmenī. Mēs eh, ceram un to jau pieminēja Svaidars kundze, ka tas būtu iespējams, to jau saka visi pētījumi. Vēl bez tam mūsu platforma arī veicina paraugu prakses apmaiņu un nesaistošu vadlīniju izveidi un īstenošanu. Un visbeidzot, ēmen e rīki ir arī citi, pētījumi, konferences, darba grupas, viss, kas ir platformas rīcībā, mēs mēģinam to izmantot, lai ieteiktu dalību valstīm, kā sakārtot situāciju ar bezpavalsniekiem. Un e, ir dalību valstis, e, kurās juridiskās palīdzības izmaksas un procedūras izmaksas ir ļoti augstas, uh, Un, piemēram, apvienotajā karalistē juridisko palīdzību sniedz nevalstiskās organizācijas, un tur izmaksas ir pietiekami zemes. Tātad, ko darīt nākotnē, kā jau teicu? Tātad, EMN ir divas platformas, ir iekšējā ekspertu grupa un bezpavalsniecības platforma. Mēs vēlamies iedibināt tādu kā darba platformu, kurā mēs iesaistītu starptautiskas organizācijas un nevalstiskās organizācijas ļoti pilnvērtīgai informācijas apmaiņai par bezpavalsniecību. Līdz ar to ik viens mums varētu sniegt informāciju un to iegūt no mums. Mēs turpināsim sniegt tehnisku informāciju dalību valstīm par bezpavalsniecības jautājumiem, un e, mūsu sadarbības tīkla plus ir tas, ka ja kādam ir nepieciešama palīdzība, tad e, mēs varam tādu saņemt un nodot arī citiem, iesaistot ekspertus. Mēs vēlamies organizēt tehnisku konferenci, lai konkrēti pateiktu, ko mēs esam panākuši un vēlamies katru gadu organizēt šādu konferenci, lai noteiktu status quo. Un visbeidzot, turpināsim strādāt, lai dalību valstīs celtos zināšanu līmenis par šiem jautājumiem un sadarbībā ar Maltas prezidentūru Mēs pieminējām šo jautājumu arī Skifa sanāksmē un turpināsim šo darbu arī Igaunijas prezidentūras laikā. Un tad tālāk arī ar Austrijas un Bulgārijas prezidentūrām paldies. Jūs um, uh, paldies. Un tagad došu iespēju izteikties deputātiem. Mums uh, būs ļoti interesanta sadaļa mūsu sanāksmē par bērniem eh, bezpavalsniekiem. Eh, es eh, aicinu deputātus uzdot arī vispārēji raksturu jautājumus abās sadaļās. Es zinu, ka visi nevar palikt visu uh, uzklausīšanas laiku zālē, un tādēļ mums būs tāda elastīga pieeja. Nekautrējieties, ja nepieciešams atbildēt, ja uzskatāt, ka esat eksperts uzdotajā jautājumā, lūdzu, esiet droši un sakiet, atbildiet, negaidiet, lai jums dot vārdu. Es aicināšu tagad uh, izteikties Katrīnu Činičī. Paldies priekšsēdētāji, paldies par to, ka izprotat, ka dažiem deputātiem, diemžēl, drīz būs jādodas prom. Es vēlos pateikties mūsu viesiem par to, ka viņi tik detalizēti uh, izklāstīja savu pētījumu darba rezultātus. Es eh, pateicos par to. Eh, visi šie juridiskie jautājumi ir sarežģīti un nozīmīgi, bet ne tikai juridiskie jautājumi šeit tiek apskatīt. Tātad pēc būtības, ja persona ir bezpavalsnieks, tad tā nevar baudīt pamat tiesības, arī tiesības uz izglītību un veselības aprūpi. Un tā ir tiešām izteikta diskriminācija, tīpaši attiecībā uz nepilngadīgajiem. ir uh, valstis, kuras ir izvērtējušas situāciju un veikušas politiskus pasākumus. Es esmu no Itālijas, un Itālija ir tā valsts, kura tā vietā, lai definētu administratīvas un juridiskas procedūras, lai noteiktu bezpavalstnieku statusu un pilsonības statusu, ir gājusi tālāk, atzīstot uh, to, ka bezpavalstniekiem e, Itālijā dzimuši bērni ir Itālijas e, pilsoņi saskaņā ar 1961. gada konvenciju. Šis jautājums ir jāskata Eiropas kontekstā un jāizveido vienot standarti visām valstīm. Diemžēl atšķirības e, pieaug. Jāsaka, ne visi migranti ir bezpavalstnieki Tas izskanēja arī iepriekšējā prezentācijā, bet migrantu vidū ir daudz uh, mazu bērnu, kuri ierodas vieni paši, viņi nezina, no kādas valsts viņi ir, vai arī ir bērni, kuri ir dzimuši uh, ceļojuma laikā. Un mēs nedrīkstām nerisināt šo problēmu. Ir nepieņēmami, ka Eiropas Savienībā ir neaizsargāts personas bērni, kuri fiziski atrodas šeit, bet juridiski nē, un viņiem, viņi nevar izmantot savas tiesības. Es uzskatu, ka mums ir jāsāk ar uh, ieteikumiem uh, uh, rosinot dalību valstis risināt šo problēmu, uh, bezpavalsniecības problēmu un iekļaut šos, šīs normas tiesību aktos, jo ir paredzams, ka bezpavalsnieku skaits tikai turpinās pieaugt. Un mums ir detalizēti jāanalizē šī problēma, uh, jādiskutē, jādomā par direktīvu, kas noteiktu minimālo standartus visām valstīm. Es teicu, atsevišķās valstīs, piemēram, Itālija, ir uh, likumi pieņemti par šo jautājumu, citās valstīs nē. Tāpat ir uh, jādomā par migrantu bērnu tiesībām. Viņi ir neaizsargātas personas jādomā par tiesību normām. Varbūt tie nebūtu atsevišķi tiesību akti, bet noteikumi, kas attiektos uz uh, šīm mazāk aizsargātajām persona grupām, mums ir jānodrošina pamata tiesību garantijas, it īpaši maziem bērniem. Es arī gribētu jautāt mūsu viesiem izteikties par šīm idejām. Tātad jādomā vispirms par tādiem kā ieteikumiem, pēc tam par direktīvas pieņemšanu un īpaši akcentu liekot uz nepilngadīgajiem un bērniem. Paldies, Katrīna! Es arī gribu uzdot vienu papildu jautājumu, kas ir būtisks šobrīd. Somārī Basa kungs, jūs runājāt par NVO un tiesisko palīdzību. Es gribu teikt, ka uh, apvienotā karalistē es vadu nevalstisko organizāciju, kas strādā ar uh, bērniem bezpavalsniekiem, viņus uh, reģistrējot kā Eiropa, apvienotās karalistas pavalsniekus jā, šī eh, ir jāsamazina bezpavalsniecība, tīpaši šajos gadījumos, un kāda, kāda ir situācija citās valstīs, kā tiek nodrošināta eh, juridiskā palīdzība šādās lietās, kā darbojas nevalstiskās organizācijas, kāda ir infrastruktūra un eh, sadarbība. Būtu labi to zināt, lai uh, varētu salīdzināt situāciju, jo attiecībā uz bērniem tiešām uh, ir grūti šos jautājumus risināt. Tagad vārds Mamīkinkungam. Paldies. Priekšstādātāji vēlos pateikties Katijas Sviderai par uh, ļoti labu pētījumu. Gribu jautāt par Latvijas un Igaunijas tā saucamajiem nepilsoņiem. Un uh, pils, uh, tie ir Latvijas nepilsoņi un Igaunijā tie ir personas bez noteikts uh, pilsonības. Šie cilvēki dzīvo gadu desmitiem, pat simtiem šais teritorijās, viņi nevar piedalīties vietējo pašvaldību vēlēšanās, Eiropas parlamenta vēlēšanās, citās vēlēšanās. Ir 250 tūkstoši šādu personu Latvijā, 82 tūkstoši personu Igaunijā. 14%. Iedomājieties, ja tikpat uh, liels īpatsvars nu, Turcijas vai Ķīnas pilsoņi būtu izslēgti, kā rēģētu mūsu ārējās darbības dienests, protams, tiktu prasīts uzlabot situāciju, nekavējoties. Jautājums, kādēļ Eiropas Savienības varas iestādes nepievērš uh, lielu uzmanību Latvijas un Igaunijas nepilsoņu situācijai? Paldies. Ždanoks kundze droši vien līdzīgu jautājumu uzdos. Jā, paldies. Es esmu pilntiesīga lūguma rakstu komitejas locekle, bet arī divos iepriekšējos sasaukumos es biju pilntiesīga eh, Pilsonisko brīvību komitejas eh, deputāte, un es esmu analizējis šo bezpavalstniecības problēmu no dažādiem aspektiem, runājot arī par manu valsti un Igauniju un turpinot uh, Mamīkina kunga teikto. Bet man ir vispirms tādi vispārēji raksturi jautājumi mūsu viesiem. Pateicos vispirms par veiktajiem pētījumiem, tie ir izcili, kas ir sagatavoti tātad uh, komitejas uzdevumā un arī uh, šis uh, migrācijas tīkla pētījums eh, ļoti labs. Tātad vispirms par definīciju gribu jautāt Sviders kundzei. Liela problēma ir arī tas, ka ir atšķirības definīcijās, ko izmanto Eiropas Savienība un ANO. Apvienotajās nācijās visi tie, kas nav kādas valsts pilsoņi, tiek uzskatīti, tiek saukti par nepilsoņiem. Eiropas Savienībā šīs nosaukums ir trešo valstu pilsoņi. Un šī definīcija ir nedaudz āķīga, jo arī bezpavalstnieki, nepilsoņi ir tiek iekļauti šajā definīcijā. Tātad personas, kas nav pilsoņi, tiek dēvētas par pilsoņiem trešo valstu pilsoņiem. Es direktīvu paredz šīm personām tiesības pārvietoties no vienas valsts uz otru, bet uh, izmantojot šādu definīciju, it kā pazūd šī bezpavalstniecības problēma. Es jau sen runāju par šīm problēmām, bet nekas nemainās likumdevēju pieejā šai problēmai Eiropas Savienībā. Būtu varbūt tiešām jāizmanto ANO definīcija. Tālāk problēma ir tāda, kā definēt bezpavaltniecību, bezpavaltnieku. Šī problēma skar Latviju un Igauniju, un es gribētu jautāt par punktu 3.2 personas tātad ar nenoteiktu pilsonību Igaunijā, bez, pava, bez nepilsoņu Latvijā. Un Samarīvas kungam gribu jautāt, vai šis uh, uh Latvijas, šie Latvijas un uh, Igaunijas uh, cilvēki ir iekļaujušajos 600 tūkstošos bezpavalstnieku? Uh, Tātad abās valstīs kopā, Latvijā un Igaunijā, ir uh, jau 300 tūkstoši šādu cilvēkam, ir tāds dīvains nu, status bezpavā, bezpil, nepilsoņas atvainojas un cilvēku bez noteikts pilsonības. Latvijas uh, satvērsmes tiesa ir lēmusi, ka Latvijas nepilsoņus nevar uzskatīt ne par uh, pilsoņiem, ne par bezpavalstniekiem, ne par ārvalstniekiem, bet gan personas ar īpašu tiesisko statusu. Un satvērsmes tiesas nolēmums par šo īpašo tiesisko statusu sasaucas ar uh, jūsu dokumentā punktu 3.2, ka uh, tās ir uh, personas, kam ir liekta virkne tiesību kā jūs to rakstat punktā 3.2. Šādas klasifikācijas rezultātā rodas jautājums, vai otrās šķiras Latvijas pilsonim ir Eiropas Savienības pilsonība jūs ļoti pareizi eh, šīs personas saucat par otrās šķiras pilsoņiem Latvijā un Igaunijā, jo šiem personām ir Latvijas un Igaunijas izdotas pases. Un viņi ir eh, arī iekļauti vīzu regulā, viņi var brīvi pārvietoties eh, atbilstoši regulas noteikumiem vai es pareizi saprotu. Nu, būtībā vai es nesaprotu pareizi. Kā jūs varat sasaistīt šo otrā, šos otrās šķiras pilsoņus tādu status ar Eiropas Savienības pilsonību? Es jau par šiem jautājumiem runāju vairāk kā pirms pieciem gadiem šeit komitejā, un tad, kad Taņa ziņojums tika norādīts plenārsēdē, un mēs ar to centāmies attiecināt uz šīm personām arī Eiropas Savienības pilsoņu status. Varbūt jums ir kādas idejas un ieteikumi. Jā, un pirms uh, grozījumu izdarīšanas manā ziņojumā arī par to bija runa, bet nu, mēs nevaram nemēģināt uh, šos jautājumus atrisināt. Jā, būtu interesanti dzirdēt jūsu atbildes uh, par uh, šo jautājumu, kas ir aktuāls jau ilgu laiku. Tagad vārds Džinai Lambertai. Jā, paldies jau iepriekš atvainojos ka atsevišķiem kolēģiem arī būs jādodas prom pirms sanāksmes beigām. Tātad pāris jautājumi varbūt tie jau ir atbildēti pirms es ienācu zālē. Eiropas padome, vai tā arī darbojas šai jomā? Un ja tā, tad kādus kopīgus pasākumus Eiropas parlaments un Eiropas padome varētu veikt? Otrkārt par to, ka nav, netiek īstenot saskaņota politika, kad ir dalība valstis statusu nosaka kādai personai, atzīstot, ka tas ir bezpavalsnieks, bet turpmākie soļi neseko, netiek piešķirt uzturēšanās atļauju. Vai jūs varat noskai, minēt kādus iemeslus, kādēļ tas tā notiek šobrīd? Vai šeit ministrijas nesadarbojas savā starpā? Nu, tā situācija liekas neiedomājama, ka, ka, šie, ka, ka nav tādas saskaņotas domāšanas uh, politikā. Un uh, kolēģi Nīči uh, runāja par likumdošanas iespējām. Nu, mēs apspriežam procedūru, direktīvu uh, kopējās Eiropas patvērumu politikas ietvaros. Un varbūt, ja mēs uh, arī diskutēsim par atpakaļ nosūtīšanu, nu, ir cilvēki, kas ir vienkārši iestrēguši, uh, jo nav uz kurien viņus nosūtīt atpakaļ, viņiem nav valsts. Varbūt mēs varētu kaut ko papildus panākt šajā jautājumā. Un komisijas uh, jaunākais paziņojums par migrāciju un bērniem, par to mēs varētu runāt nākošajā sesijā. Kas jūs prāt būtu jādara likumdošanas jomā? Protams, mēs pie, varam pieņemt uh, rezolūcijas, bet būtu labi kaut ko ierakstīt arī likumos Un tas palīdzētu kaut ko reāli panākt. Tie nebūtu tukši vārdi. Paldies, Džīna. Vārds Sarai Epostai. Paldies, Klod. Atvainojos, ka nokavēju sanāksmes sākumu, bet uh, cenšos atgūt nokavēto. Jā, šis uh, jautājums, šis temats ir ļoti interesants. Esmu daudz strādājis pie Romu situācijas Eiropas Savienībā. Jā, esmu pārliecināta, ka Itālijā ir daudz romu bezpavalstnieku. Tās ir Balkānu kara sekas. Daudzus gadu, pirms daudziem gadiem dzimušie bērni ir uh, piedzimuši kā bezpavalstnieki, un pagaidām uh, nevaram nekādu progresu konstatēt, uzlabojot uh, šo cilvēku situāciju. Tas pats sakāms par uh, nacionālajām Romu integrācijas stratēģijām. Ir grūti ko panākt, ja nesat valsts pilsonis tālāk. Romu bērni, kas ir uh, paudze no paudzes dzīmuši dalību valstīs kā bezpavalstnieki. Viņi dzimšana nav piereģistrēta, varbūt mātes arī nav bijušas reģistrētas, jūs zināt, kā tas ir. Vai šeit ir kāda Eiropas Savienības kompetence? Jo tas taču attiecas uz dalību valstīm. Arī manā ziņojumā par Romu integrāciju es vērstos pie komisijas ar aicinājumu uzraudzīt situāciju dalību valstīs un pieņemt juridiski saistošu tiesību aktus par personu identifikāciju un aizsardzību, ja tām nav atzītas pilsonības. Šīs personas nevar izmantot, uh, piemēram, brīvās pārvietošanās tiesības. Viņi nevar iet uz skolu, viņiem nav tiesības jau kopš piedzimšanas brīža, viņiem nav nekādu tiesību. Es arī aicinu komisiju ierosināt Eiropas Savienības direktīvas pieņemšanu par, kā lai to saka, par bezpavalstnieka statusa noteikšanu. Nu, jūsu pētījumā, politikas departamenta pētījumā, piektajā punktā ir par to runa, ka Eiropas Savienības pienākums ir, ka ir jārūpēs par tiem cilvēkiem, kuri šeit atrodas, kur ir dzimuši. Mēs mums ir jānodrošina, lai tiktu ievērots uh, pamattiesības un tiktu respektētas mūsu pamatvērtības, un šeit ir runa par 600 tūkstošiem personu, tā skaitā Baltijas valstīs, manuprāt, šādi cilvēki ir daudz vairāk. Es piedalījos Luksemburgā konferencē par bezpavalstniecību. Šajās statistikas datos nav pat iekļauti Romi un ir atsevišķas dalību valstis, kurās ir simtiem tūkstošu nereģistrētu bezpavalstnieku. Nu, es nezinu, cik šādu personu ir Itālijā, citās valstīs, bet tādu ir ļoti daudz, ļoti daudziem cilvēkiem tiek liektas viņu tiesības, netiek ievērotas pamatvērtības. jautājums, kā tas var būt, ka kom komisija to ir definējusi kā dalību valstu kompetenci. Šie cilvēki dzīvo Eiropas Savienībā, viņiem nav ne Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, ne dalību valstu pilsoņu tiesības, viņiem vispār nekādu tiesību nav, kā tas var būt. Paldies, mēs jau uh, nedaudz um, šeit uh, iesniedzamies nākamajā sesijā šiem jautājumiem, komentāriem. Tagad vārds Marijai Kristīnai Veržjā. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es arī gribētu atvainoties par to, ka nokavēju sanāksmes sākumu un dzirdēju tikai jūsu uzstāšanās beigas. Nu, mums ir ļoti piesātināta darba kārtība ceturtdienā šodien. Mums ir jāspēj saskaņot lietas, ko, nu, praktiski nav iespējams saskaņot, dažādas tikšanās saistības, vēl tam daļai no mums jādodas prom relatīvi ātri. Uh, ja pareizi sapratu, tad šie 600 tūkstoši bezpavalstnieku Eiropas Savienībā uh, ir apstrīdēts skaitlis. Bet ja mēs pat pieturamies pie šī skaita, 600 tūkstoši bezpavalstnieku Eiropas Savienībā un pasaulē ir kopumā 10 miljoni bezpavalstnieku, nu tad Eiropas Savienība vispār uh, nedrīkstētu pārējai pasaulē nekādas pamācības izteikt un pārmest neko. Nu, runa par 0,7, 0,8 procentiem. Tas ir Eiropas Savienības īpa, iedzīvotāja īpatsvars pas, kopējā pasaules iedzīvotāja skaitā. Tātad ir runa 7, par 7, 8 procentiem, atvainojos. Tātad mums vispirms būtu arī jāpievēršas to cilvēku situācijas risināšanai, kas jau paudzēm ir bezpavalstnieki Eiropas Savienības teritorijā. Vai jūs varētu sīkāk paskaidrot, kas ir iekļauts šajos 600 tūkstošos, arī atbildot uz Ždanoks kundzes uzdoto jautājumu, jo acīm redzot ir cilvēki, kuri nav nekādas valsts pilsoņi, ne bezpavalstnieki, un tas arī ietekmē viņu status attiecībā uz Eiropas Savienības pilsonību, jo tā ir sasaistīta ar uh, dalību valsts uh, pilsonību, un Eiropas Savienībai būtu jāinteresējas par šādām problēmām un mums būtu jādomā par to, kādi būtu tie labākie instrumenti, kas mums palīdzītu virzīties uz priekšu, risinot šo situāciju. Ļoti labi, ka mums notiek šāda uzklausīšana, bet mums e, ir jādara daudz kas vairāk. Mēs pieņemam tagad rezolūcijas par bezpavalstnieku situāciju citās pasaules valstīs, bet mums būtu jārisina šī problēma arī Eiropas Savienībā un uh, jādomā par to, kā tas viss uh, ietekmē mūs, jo uh, šeit jau ir ne tikai runa par migrācijas plūsmām, bet tā ir specifiska iekšēja Eiropas uh, Savienības problēma, un tā ir jārisina. Jā, paldies uh, arī Kristīna. Mums tiešām pēc šīs uzklausīšanas ir jādomā par konkrētiem soļiem. Um, mēs nevaram tikai runāt, bet mums būtu jāizstrādā Eiropas parlamenta stratēģija pēc uh, šīs uzklausīšanas. Es tagad uh, lūgtu kolēģus atbildēt uz uzdotiem jautājumiem un Atstājiet arī kādus jautājumus sadaļai par bērniem. Tīpaši Danoks kundze un Činičī kundze. Nu, atbildiet uz šiem pamatu jautājumiem, un pēc tam uh, vēl uh, runāsim par tiem arī sadaļāk sveltīt bērniem. Jā, es pateicos par uzdotiem jautājumiem. Šie 600 tūkstoši tie parā, šis skaitlis parādās dažādos ziņojumos, bet es piekrītu uh, deputātiem, ka mēs patiesībā nezinām, cik uh, Eiropas Savienībā ir bezpavalstnieku. Un tas ir uh, viens no uh, pamatojumiem, kādēļ mūsu tīklus vēlas nostrā, noskaidrot, kāda ir reālā situācija. Un uh, identificēt e, īstās problēmas sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām. Nu, dalību valstīs e, varas iestādes nevar tik vienkārši noskaidrot, kurš ir bezpavalsnieks, kurš ne, un tādēļ mums ir jāiesaist nevalstiskās organizācijas, lai veiktu tādu kā kartēšanu un lai norādītu dalību valstīm, kādas ir samilzušās problēmas. Itālijas pārstāve arī to norādīja, ka mums ir eh, jāreģistrē nepilngadīgie, kas iebrauc Eiropas Savienībā. Ir, manuprāt, pilnīgi neloģiski, ka ir bērni, kas fiziski eksistē, bet uh, juridiski viņi it kā neeksistē, viņi nevar uh, iet skolā. Un man var pastāstīt no savas pieredzes, uh, kā es vērsos pie policistiem, teikdam, šeit ir divi bērni, viņiem jāiet skolā, palīdziet man viņus aizvest uz skolu. Jo uh, ierēģi mums prasīja reģistrācijas apliecības un dokumentus, bet mums ir jābūt realistiem, jārīkojas praktiski. Mūsu darba grupā, es gribu teikt Latvijas kolēģiem, tātad um, mūsu sadarbības tīklā Latvija un Igaunija ir pārstāvētas. Mēs cenšamies panākt rezultātus. Tālāk par izmaksām. Visu šo procesu izmaksas uh, noteica nevalstiskā organizācija apvienotā karaliste. Un uh, šie bērni saņem uh, tiesisko palīdzību Latvijā un apvienotajā karalistē. Latvija, Igā, es atvainojos, apvienotā karalistē šīs procedūras tiesiskās izmaksas ir ļoti dārgas. un apvienotās karalists pārstāvs ļoti pareizi norādīja, kas ir būtiskais. Nav loģiski, ja kāds saņem bezpavalstnieka statusu, bet pēc tam nevar uh, nekam piekļūt. Nu, Luksemburgā bija tāds uh, ļoti zīmīgs gadījums. Persona saņēma bezpavalstnieku status, bet nedrīkstēja uh, palikt valstī, jo nav nekādas saiknes starp bezpavalstnieka statusu un uzturēšanās atļauju. Un nu, mums ir jādomā par humanitāriem jautājumiem. Un bija pa, ir pat valstis, kur ir noteikts, ka, lai saņemtu bezpavalstnieku statusu, ir e, jābūt tiesībām uzturēties valstī. Un tādēļ mums vajag veidot platformas, agrīno reģistrāciju veikt uh, šajos reģistrācijas centros. Tad mums uh, to varētu veikt varas iestādes Frontex, ja bērniem nav dokumentu, it īpaši par um, nepilngadīgiem bez pieaugušo pavadības. Un mums ir jāveido šī saikne, to varētu izdarīt Eiropas līmenī, ja ir pa, piešķirts uh, bezpavalsnieku status, tad ir jāpiešķir arī uzturēšanās atļauja valstī, kas ir piešķīrusi bezpavalsnieku statusu. Un na, uh, mums, es domāju, ka mēs varam pieņemt tiesību aktus, neiejaucoties pilsonības jautājumos. Un uh, arī šīs jur, tiesiskās palīdzības izmaksas. Dažreiz bērniem tiek prasīts pierādīt savu statusu. Ir valstis, kur ir uh, pieteikuma iesniedzējam jāsniedz pierādījumi, bet jūs varat iedomāties, ja šādas prasības tiek izvirzītas bērniem. Un es domāju, ka attiecībā uz šīm procedūrām būtu iespējams uh, Uh, pieņemt tiesību aktus. Un mūsu sadarbības tīkls ir gatavs izstrādāt ieteikumus, vadlīnijas, visu, kas nepieciešams saskaņā ar starptautiskām tiesībām. Mani nevis satrauc šis skaitlis 600 tūkstoši, bet tas, ka ieceļo bērni, un mums vispār nav zināms, kāda ir reālā situācija Eiropas Savienībā. Jā, jūs noteikti saprotat, ka mums ir vēl virkne runātāji eh, paredzēti. Svaiders kundze tagad lūdzu atbildēt uz jums konkrēti uzdotiem jautājumiem. Jā, es par bērniem neatbildēšu, pie tā jūs vēl atgriezīsieties, bet atbildēšu uz dažiem jautājumiem, kas saistīti ar sadarbību ar Eiropas padomi. Tas bija labs jautājums tas, šī sadarbība varētu būt ļoti auglīga, jo Eiropas padomu strādā pie pavalsniecības jautājumiem daudz ilgāk nekā Eiropas Savienība. Tā ir konvencija par pavalsniecības jautājumiem, daudz kompetences un zināšanu pavalsniecību jautājumos, un nav problēmas ar kompetenci tā e, jau ilgu laiku strādā ar šiem jautājumiem. Es nezinu, cik kā tas darbotos politiski, bet attiecībā uz kompetenci un zināšanām šāda sadarbība ar Eiropas padomu būtu ļoti laba. Kas attiecas uz e, uzturēšanās atļaujas nepiešķiršanu pēc e, bezvalstnieku statusa piešķiršanas? Tātad neviena no valstīm uh, kuram ir šāda noteikšanas procedūra, to nedara. Šīs valstis, kurām ir šā, šāda bezvalstniecības noteikšanas procedūra, pēc tam uzreiz arī piešķir uzturēšanās atļauju. Pastāv draudi, ka Nīderlanda varētu kļūt par šādu valsti, bet mēs ceram, ka tas nenotiks. Tas, ko šobrīd mūsu valdība saka, ka uh, mums varētu būt atsevišķa bezvalstnieku noteikšanas procedūra, kas rezultātā nedod uzturēšanās atļauju. Tas būtu ļoti problemātiski un slikts precedents, ja tas tiešām notiks. Bet savādāk visas valstis, kas saka, ka viņiem ir noteikšanas procedūra, pēc tam attiecīgi piešķir arī uzturēšanas atļauju, vai tās ir īpašas situācijas kā Luksemburgā, kurai nav atsevišķa procedūra tam. tas vairāk tāds arī politisks jautājums par likumdošanu. Es domāju, ka juridiski ir nepieciešams eh, teik, eh, noteikt, kas ir bezvalstnieks, un tur jābalstās uz jau esošo likumdošanu. Mums ir atpakaļ nosūtīšanas direktīva, piemēram, kur ir noteikts, ka persona var aizturēt eh, tikai, ja ir iespēja, ka viņš var tikt nosūtīts atpakaļ. Nav īsti skaidrs gan, kā to var novērtēt bezvalstnieku gadījumā, cik pamatoti vispār ir cerēt, ka viņus varēs nosūtīt atpakaļ. Eiropas Savienības likumdošanā migrācijas jomā ir daudz lietas, kas prasa precizējumus saistībā ar cilvēkiem, bezvalstniekiem. Tātad ir vesela virkne tiesību aktu, kas jau ir spēkā, bezvalstnieku noteikšanas procedūra Eiropas Savienības līmenī būtu ļoti nepieciešama. Tad man vēl arī piezīmē par jautājumu, kas tika uzdots par definīcijām. Man ļoti patīk runāt par definīcijām. Bezvalstnieka definīcija saistībā ar nepilsoņiem Latvijā un Igaunijā. Tā ir diskusija, kas turpinās starp starptautiskajām iestādēm Latvijas valdību, un šī viedokļu atšķirība ir tāda, ka Latvijas valdība neuzskata nepilsoņus par pilsoņiem vai bezvalstniekiem, bet par kaut ko citu. Problēma ir tāda, ka starptautiski uh, tur ir tāds binārs, bināra koncepcija. Tātad vai nu jūs esat pavalstnieks, un ja nē, tad bezvalstnieks. Nekādas starp kategorijas nav paredzētas. Līdz ar to valsts nevar apgalvot, ka uh, Mums ir cilvēki, kas ir gandrīz tā kā pilsoņi, bet īstenībā nē. Pat ja viņi ir otrās šķiras pilsoņi, piemēram, un līdz ar to arī Eiropas Savienības pilsoņi. Nu, tā tad vai nu jūs iekļaujat viņus, vai neiekļaujat, bet tad jūs arī nekontrolējat, kas tie ir. Tad starptautiskās tiesībās nosaka, viņi ir bezvalstnieki, jo jūs sakat, ka viņi nav jūsu pilsoņi vai pavalstnieki. Es saprotu, ka Latvijā tas ir ļoti politiski sensitīvs jautājums. Un e, tas šai grupai varētu būt ļoti emo, e, emancipējošs svarīgs jautājums. Bet starptautiski um, viņi var pārvietoties um, citās ES dalībvalstīs. Iedomājies divi nepilsoņi Nīderlandē, um, viņiem piedzimtu bērns, un tad viņi varētu pierģistrēt kā nepilsoni Latvijā. Bet principā šāds bērns ir bezvalstnieks. Tas nozīmē, ka viņam piešķirtas tiktu pilsoņu pavalsniecība tajā valstī, kur viņi Pie, piedzim, bet eh, tā kā viņi nav Latvijas pilsoņi, tad Nīderlanda varētu nepiekrist, ka viņi ir bezvalstnieki. Līdz ar to eh, tas viss paliek tā karāti, karājoties gaisā starp šīm definīcijām. Es nedomāju, ka tas noderētu, eh, noderīgi būtu ieviest papildus kategorijas. Šis binārais princips ir ļoti viegli saprotams, un tikko mēs sākam to jaukt ārā, mums izjūka arī izpratni par to, kas ir bezvalstniecība. Es saprotu, ka jūs kolēģi aizstāv doktorantu darbus tieši par šo jautājumu, un nu, es arī saprotu, kāpēc. Man laikam arī vajadzētu to darīt kādā brīdī. Tās, protams, ir slikti, ka ir, ne, ir eh, par bezvalstniecību doktorantu darbu jāraksta. Es saprotu, ka kā jau ceturtdienās cilvēkiem jādodas prom, vai kolēģi vēl var palikt? Jā, nu tās ir ceturtdienas pēcpusdienas. Mēs uzaicinājām arī cilvēktiesību komisāru un no Eiropas padomus, bet viņi nevarēja ierasties. Nākamie trīs runātāji. Es varētu lūgt eh, līdz desmit minūtēm izteikties, jo cilvēks sāks drīz doties projām, diemžēl, ceturtdienas pēcpusdienā. Uh, Ja es varētu lūgt jūs censties iekļauties, nu, 6-7 minūtēs, un tad jums būs iespēja atbildēt uz jautājumiem. Tā tik tiešām būs labāk. Verena Knaus, vispirms, UNICEF politikas konsultanta. Jā, paldies. Manuprāt, daudz, kas jau tika pateikts, es centīšos ātri iziet cauri galvenajiem punktiem, varbūt eh, pateikt arī kādu provokatīvu ideju, kas varbūt varēs palīdzēt eh, ceturtdienas pēcpusdienā šai diskusijai. Pavisam īsi. Paldies, ka vispār organizē šo pasākumu. D daudz partneri šeit ir ieguldījuši darbu, arī parlaments. Tas, ka mums jau ir otra liela uzklausīšana. Tas nozīmē, ka mēs turpinām darbu. Protams, ka eh, viss ir atkarīgs arī no rezultātu, protams. Varbūt varam ātri pārēj pie nākamā slaida. Un šeit grūti saprast, bet eh, svarīgākie gaiši zilie stabiņi. Bērnu skaits ar patvēru meklētājiem, ierodoties Eiropas Savienībā. Un šis jautājums ir at, nav tā kā gluži atgriezies darba kārtībā, tas jau vienmēr ir bijis aktuāls jautājums. Bet varbūt mēs varam izmantot šo iespēju saistībā ar eh, pēdējo divu gadu laikā lielajām migrācijas plūsmām, patvērumu meklētājiem, kas ir radušies, lai beidzot atrisināt šo problēmu. Tas, ko mēs redzam, ka starp patvērumu meklētājiem aizvien vairāk pieaug bērnu skaits. Katrs trešais no patvērumu meklētājiem ir bērns. Un kopējais skaits pēdējos divos gados ir vairāk kā 400 tūkstoši. Zeltenie un zaļie ir tie, kas ir reģistrēti kā nezināmas e, pavalsniecības vai bezvalstnieki. Šeit grūti saskatīt ir Jūs redzat, 2,5%, kas ir oficiālie dati attiec, saistībā ar bērnu skaitu no tiem, kas meklē patvērumu Eiropas Savienībā, kuri ir reģistrēti kā bezvalstnieki vai ar ne, nezināmu pavalsniecību. 2,5% varbūt izklausās ļoti maz, bet uh, absolūtos skaidros tie ir 11,315 bērni. Tas nozīmē, ka tas ir 11,315 bērni par daudz kas ir reģistrēti ierodoties patvēr, kā patvara meklētāji bez pavalsniecības zināms vai kā bezvalstnieki. Šeit, protams, arī eh, katrā valstī definīcija ir atšķirīga tam, kas ir bezvalstnieks. Šobrīd mums nav harmonizētas definīcijas Eiropas Savienībā. Un ir arī pilnīgi neskaidrība saistībā ar to, kuram kas būtu jādara. Bērns ierodas, uh, viens vai ar uh, pavadošu personu, dažreiz ar dokumentiem, citreiz bez. Un hotspot uh, centros, kur paredzēts reģistrēt viņus, ir, mums nav nekādu kontaktpunktu tur bērnu aizsardzībai. Tā ir viena no lietām, kas tiek uh, prasīta. Mums nav arī īsti skaidrs mandāts Frontex vai EASO aģentūrai vai citiem, kas strādā hotspot centros. Uh, ka viņiem būtu jāidentificē vai kaut vai jāizmanto viens un tās pašas statistikas kategorijas. Un nu, tās lietas, kuras var sakārtot, jo skaidri, ka tas ir Eiropas Savienības iestāžu um, atbildībā identificēt, kas ir jādara Frontex, kas ir jādara EASO aģentūrai, un tad harmonizēt kategorijas ar dalību valstīm, lai nodrošinātu, ka katrs bērns tiktu reģistrēts vienā un tā pašā kategorijā. Ejam tālāk. Šeit Mēs redzam, ka bezvalstniecība nav tikai uh, e, problēmā migrantiem. Jā, tas atkal ir izgaismojis šo jautājumu, bet, kā jau daudz deputātu norādīja, ir liels bērnu skaits, kas nu, nonāk e, Latvijā un Igaunijā, un arī Itālijā tagad ir Romu bērni. Šādā neskaidrā situācijā arī Balkānos ļoti mobīli bērni kā Džina Lamberta sacīja, kas pat tiek nosūtīti atpakaļ ar tik sarežģītām procedūrām, pat neidentificējot viņus bezvalstnieki. Esmu intervējusi pati daudz romu bērnu, kas ir devušies no Balkāniem uz Rietumu Eiropu un nosūtīti atpakaļ. Tur viņiem piešķirta ceļošanas atļauja. Bet kā mēs varam nosūtīt bērnus atpakaļ, bet nevaram uh, legalizēt viņu status? Un tur ir trūkumi. Tas, ko jūs šeit redzat, ir trīs piemēri Kas šie bērni tādi ir? Ja mēs vēlamies koncentrēties šobrīd uz trim lielām grupām, kuri nepieciešams steidzam politisku uzmanību. Pirmkārt, augšā trīs gadus veca meitenīte Sībā, viņas māte ir sīrieti, tēvs miris, viņa ir dzimusi pa ceļam. Vecākiem, kam nebija iespēja legalizēt eh, pret, eh, laulību pirms eh, valsts atstāšanas. Tā kā Sīrijas likumi neļauj pilsonību nodot, tad trīs gadus vecā Sība ir Vācijā un bezvalstniece. Un ja mēs neatradīsim praktiskus risinājumus, tad viņai nebūs pamatiesības iegūst pavalsniecību. Līdz ar to viņai, viņas tiesības tiks pārkāptas katru dienu līdz dzīves beigām. Tad vēl dviņi, ko jūs redzat labajā pusē apakšā, Brams un Sandra. Viņi abi dzimuši Nīderlandē, mātei, kas eh, no Ķīnas eh, kā cilvēku tirzniecības upurs tika atvesta. Tad eh, viņa šķērsojas pasauli, bet nav reģistrēta. Viņa pati ir bezvalstniece. Un šobrīd nav iespējas arī viņas bērniem piešķirt pavalsniecību, jo ja viņai, viņa nevar arī atgriezties Ķīnā, tad tas nozīmē, ka viņas bērni reģistrēta ar atzīmi nezināmu pavalsniecību. Uh, Un kreisajā pusē apakšā, cik liels uzsvars tiek likts uz Romu situāciju un viņu integrāciju un iekļaušanu. Tātad tur ir attēls, eh, kur redzams Besims, kurš no mācas puses ir Irāns, bet kā, tā kā dzimis ir Grieķijā, un toreiz eh, māte nevarēja atļauties maksu par reģistrāciju, un pēc tam atgriezās Grieķijā, viņa ir situācija, ka viņa ir atgriezusies dzimtenē, bet nespēja identificēt bērnu juridiski. Nākamā situācija. Bezvalstniecība nav tikai Eiropā e, aktuāls jautājums, vai viņi ir dzimuši šeit un vienmēr dzīvojuši vai ieradušies šeit. Eiropai arī ir nopietna loma spēlēm, tā skaitā parlamentam, par bezvalstniecības jautājumu risināšanu citur pasaulē. Migrācija tikai izgaismo to, cik tas viss ir saistīts, jo tas, ka miljoniem bērnu pasaulē piedzimst, uzaug, bez jebkādas reģistrācijas. Un caur migrācijas prizmu mēs pēkšņi redzam, ka tā ir problēma. Ne tikai bērniem, bet arī tiesību sargājušiem iestādēm cits starpā. Šeit ir Mukasa, sieviete no Ugandas, kas bija pietiekami drosmīga doties uz tiesu pēc tam, kad viņas 13 gadus vecā meita tika izvarota, bet viņa nesaņēma nekādu tiesisko aizsardzību, jo nespēja pierādīt meitas vecumu. Tā kā viss šī tiesas lieta tika izbeigta, jo bērns nekad nav ticis reģistrēts. Un tas tikai parāda, ka bezvalstniecība ir reāla, ļoti konkrēta un pirmais solis uz pārkāpumiem. Tā kā tas tikai uzsver to, cik tas svarīgi. Ejam tālāk. Vai mēs varam to izbeigt? Jā, varam. Vai mēs varam atrisināt problēmas ar reģistrāciju? Jā, varam. Par skaitļiem. Problēmas citur ir diezgan nelielas. Paskaroties Balkānos skaitļus, kur Eiropas Savienība ļoti aktīvi darbojās paplašanāšanas procesā un Romu iekļaušanas procesos, tur ir Bosnijā dzimušu Romu bērnu un na nacionālai um, eh, pavalsnieki 2 līdz 3 procenti ir šī atšķirība. Vai tiešām to nevar novērst? Protams, ka varam. Vai arī Kosovas gadījumā mēs runājam par dažiem tūkstošiem bērnu tikai. Uh, piecas dienas pavadot valstī, praktiski viņus visus var iepazīt. Tas tiešām viss ir iespējams uh, nu, atrasināms, bet acīm redzot trūkst intereses iestādēm, un tas varētu būt uh, kā viena no iespējām Eiropas Savienībai. Tā kā mēs iesaistamies paplašanāšanas procesā un runājam ar iekšlietu ministrijas pārstāvjiem ikdienā, nu nerunāsim tikai par bažām saistībā ar migrāciju un tiesības sargājušu iestāžu darbu, bet katrā cilvēktiesību dialogā, katrā asociācijas nolīgumā un atpakaļ nosūtīšanas eh, līguma kontekstā būtu jārunā arī par bezvalstniecību. Tur mēs varam panākt e, rezultātu. Šeit es neko daudz nemaz neteikšu, tad lielākā daļa no tā ir tik pateikts. Bezvalstniecības noteikšanas procedūras ir svarīgas, bet tās ir svarīgas ne tikai Eiropā. Uh, Būtu labi, ja DEFCO, DG Home un eh, ārējās darbības dienests arī domātu par to, kā mēs varam atbalstīt valstis ārpus Eiropas, lai viņi izveidotu bezvalstniecības noteikšanas procedūru un kā izmantot finansējumu kā daļu no migrācijas avotu apkarošanas līdzekļiem, lai aizsargātu cits starp arī bērnu tiesības. Un noslēgumā. Uh, UNICEF, UNHCR apvienojuši spēkus, izveidojot koalīciju, lai informētu partnerus, izgaismotu bezvalstniecības jautājumu, jo to var atrisināt. Īpaši koncentrēties uz dažām valstīm - Norvēģi, Nīderlanda, Albānija, Rumānija, Serbija, bijušo Deneslāvijas un Maķedonijas republiku, Kosovu. Uh, kur tiek īstenot mētiecīgi pasākumi kopā ar partneriem valdībā un pilsoniskajā sabiedrībā, lai atrisināt šo problēmu. Ir nepieciešams pārskatīt Eiropas Savienības migrācijas darba kārtību, Romu integrācijas ietvaru pārskatīt nepieciešams, globālā pakta diskusija, vai Eiropas Savienība paudīs savu viedokli par to, kā globālā mērogā pārvaldīt migrāciju Tāpat arī saistībā ar paziņojumu par bērnu aizsardzību migrācijas kontekstā, tur bezvalstniecība arī ir pieminēta, un parlamentam ir nepieciešams uzmanīt eh, komisijas darbu, un eh, šeit ir daudz konkrēti iespēju. Un nepieciešams, protams, izdarīt spiedienu, lai saņemtu pareizu statistiku, jo ja mums nebūs statistika, nevarēsim mērīt arī progresu. Paldies! Paldies, un eh, uzreiz dodam vārdu doktorai Laurai Van Vāsai, kas ir uh, Eh, bezvalstniecības un iekļaušanas institūta pārstāve. Uh, Paldies! Un mēs skatāmies uz bezpavalsniecību pasaules aspektā, un tāpēc es jums vēlētos piedāvāt mūsu secinājumus, galvenokārt koncentrējoties uz pēdējo divu gadu darbu bērnu bezpavalsniecībā, daļai pieskaroties arī ēs situācijai. Trīs tematiskas nozares, daļai no tām jau pieskārāmies šodien, bet jautājums ir par to, ko darīt kā un ko visiem kopā. Tātad, ko darīt? Eh, tas jau parādās eh, šās sanāksmes darba kārtībā. Mums vajag runāt par bērnu bezpavalstniecības izskaušanu un prevenciju, bet eh, ir jārunā par pozitīvu rīcību, ir jāsaprot, ka ikvienam bērnam ir tiesības uz pavalstniecību. Un varbūt vēlētos parunāt par to, kādas ir šo divu skatījumu atšķirības. Verēna un iepriekšējā runātāja jau teica, cik bērnam ir svarīgi izprast savu eh, pavalsniecību, cik eh, svarīgi tas ir, lai bērns iedalī, aktīvi piedalītos pēc tam pieaugot eh, sociālajā dzīvē, un tas ir arī sociālās identitātes elements. Bezpavaldniecība bērniem rada kā nedrošības sajūtu, tā arī pakļautos lielam riskam. Un ja bērnam nav e, pavalsniecība jau sākumā, tad e, grūti to ir atrisināt vēlāk dzīves laikā. Tā tad e, statistika rāda, ka patiesībā jo bērns ir vecāks, jo viņa situācija kā bezpavalsniekam ir grūtāka. Tagad es vēlētos runāt par to, kas tad Eiropā ir problemātisks un kāpēc bezpavalsniecības skar bērnus, kuriem patiesībā vajadzēja būt ar Eiropas pilsonību. Kāpēc situācija ir tāda izveidojusies? Daļai tāpēc, ka nav e, konkrētu aizsardzības pasākumu dalību valstu likumdošanā, lai visiem bērniem piedzimsto tiktu piešķirta. Um, pavalsniecība. Ir vesela virkne Eiropas Savienības valstu, kurās tiek piemēroti noteikumi uh, Tātad, bēr, ja bērns piedzimis bez pavalsniekiem, tad viņam tiek piešķirta pavalsniecība, bet ir arī tādi, kuriem tā tiek piešķirta, ja viņi nevar mantot pilsonību, bet ir arī vesela virkni citu situāciju, kuros bērniem neizdodas iegūt vecāku, vecāku pilsonību. Tā tad ir tādas pilsonības, kuras tā kā netiek nodos tālāk, un tas ir jāatrisina. Pat tādās valstīs, kurās tas viss it kā ir atrunāts, bieži vien kritiskais punkts ir iesnieguma iesniegšana, jo bieži vien mēs taču iegūstam eh, savu pilsonību no vecākiem, bet bez pavalsniekiem ir jāizveido cita procedūra. Tas nozīmē, ka atbilstīgajai varas iestādē ir jāzina, ko atrunā likums, un ir vesela virkni tādu tehnisku kritēriju, un atbildīgajiem ierēdnim ir jāzina, kā tas darbojās, kā informēt vecākus, kāda procedūra piemērojama, kur iesniegt iesniegumu, un tam ir nepieciešama tāds pozitīvais plus, tātad kādam par to ir jāieņemās. Verēni jau to pieminēja, ir arī tādas situācijas, kurā bērnam ir, um, ir pavalsniecība, bet viņš to nevar pierādīt, jo viņam nav uh, dzimšanas apliecības un viņš nevar tādu iegūt, jo dzimšanas apliecība bērnam ir ļoti būtisks dokuments ne tikai dzimšanas vietas, bet arī pavalsniecības pierādīšanai. Un uh, varbūt. Um, lai arī varbūt pieminot eh, to, ko Svaidars kundze šeit teica. Problēma jau ir tāda, ka ir bērni dzimuši Eiropā, kuriem būtu jābūt valsts piedarībai, vai nu tāpēc, ka ir starptautiskās saistības, kas uz to attiecās, vai arī dalību valsts likumi, vai arī viņi saskaņā ar likumu varētu iegūt konkrētu pavalsniecību, bet viņiem e, tas neizdodās, un viņi paliek bezpavalsniekos. pavalsniekos un eh, tas eh, tiešā veidā ir saistīts ar Eiropas pilsonību, kas nav tomēr tieši saistīta ar tautību. Tagad par to, kā. Un eh, šeit vēlētos pateikt, ka jau ir zināms, kā. Mehānismi ir gan dalību valstu līmenī, mēs zinām, kādas ir starptautiskās saistības, un pat ja nav e, konkrētas un visaptvarošas statistikas, ir jau skaidrs, ko darīt un kā, lai izvairītos no bērnu bezpavalsniecības. Viens e, no e, svarīgajiem instrumentiem ir šis 61. gada konvencija instruments par bezpavalsniecības ehm, definīciju. Deviņas dalību valstis šobrīd nav ratificējuši šo konvenciju nav vēl dalību valsts un ceram, ka tas drīz beigsies, bet piecas no šīm dalību valstīm tām ir ļoti spēcīgi e, bērnu dzimuši uz dzimuši to teritorijā aizsardzības noteikumi. Tā tad um, pasākuma kopums jau ir. Varbūt, kas svarīgāk šeit ir pieminēt to, ka visām Eiropas Savienības dalību valstīm ir starptautisks, at, ir starptautiska at, starptautiskas apņemšanās īstenot bērnu tiesību konvencijā ierakstīto. Līdz ar to, pat neskatoties uz specifisku bezpavalsniecības piešķiršanas instrumentu esamību vai neesamību, dalību valstis saista starptautiski normatīvi, un to savukārt atrunā bērna starptautiskās tiesības, proti tādas kā bērnu labākā interešu aizsardzība un diskriminācijas izskaušana. Tagad par šo komiteju, kas bērnu tiesības uzrauga. Šī komiteja eh, tiešām eh, dara ļoti daudz, lai īstenotu starptautisko normatīvu normatīvas dzīvē. Un šeit būtu interesanti pieminēt, ka no 28 dalību valstīm 16 jau ir saņēmušas no šīs komitejas specifiskas rekomendācijas, kurās runā par šiem momentiem. Uh, Un, eh, kad šī bērnu tiesību komiteja veica savigadējo pārskatu, tas arī parādījās. Tātad eh, dalību valstīs dzimušo bērnu eh, tiesības ir atrunātas šajās rekomendācijās, tur ir dots rekomendācijas cilvēktiesību ievērošana, tā ir saistoša, un mēs vēlējāmies paraudzīties arī uz eh, citām vadlīnijām. Eh, citas vadlīnijas ir ilgtspējīgas attīstības mērķi, kuros arī uh, Eh, tiek runāts par juridiskajām tiesībām, proti eh, dzimšanas apliecībai ir jābūt visiem, pilnīgi visiem, tas attiec uz visiem Eiropas, eh, atvainojos visiem pasaules, pasaulē dzimušajiem, tajā skaitā, protams, arī Eiropā. Šeit jau tika pieminēti pētījumi par paraugu prakses maiņu un mūsu mūsu, komite, mūsu komiteja jau ir izveidojuši dažādus mehānismus, kā to uzsvērt. Un visbeidzot, kāpēc daudz jau šeit ir izskanējis, ka palielinās risks bērniem nonākt bezpavalsnieku statusā Eiropas Savienībā. Īpaši ņemot vērā patreizējo migrācijas vilni, vēl bez tam ir svarīgi pieminēt, ka um, šim jautājumam pieau, par šo jautājumu pieaug interese kā starptautiskā līmenī, tā arī Eiropas Savienībā. Un Eiropas Savienībai vajadzētu piedalīties dažādos starptautiskos fórumos. Ir arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas vairākas kas organizē dažādus um, pilsoniskos fórumus. Verēni jau pieminēja veselu virkni iniciatīvu. Uh, bet eh, vēl bez šīm, ja varētu teikt, pozitīvajām iniciatīvām, tomēr ir svarīgi atminēties, ka bezpavalsnieku bērnu skaits varētu potenciāli pieaugt. Un to jau mēs dzirdējām e, iepriekš, pie tā vairs nepakavēšos, bet vēlējos pieskarties vēl vienam aspektam, un tas ir saistīts ar situāciju Turcijas valsts piedarīgajiem ārpus Turcijas un e, bieži vien viņiem pastāv draudz, ka pilsonība tiks atņemta. Atcerēsimies pagājušajā gadā izgāzušos valsts apvērsumu mēģinājumu. Ir e, trīs mēnešu laikā veseli virkni, viņiem ir jāatgriežas Turcijā, un ja viņi to neizdara, tad viņiem pilsonība tiks atņemta, un ir arī gadījumi, kurus uh, kur tiek zināts, kur tiek minēts par konsulatīvo pakalpojumu atteikumu, un līdz šim brīdim mums ir zināms, ka 800 šādu gadījumu ir bijis, un 67 no tiem netika izsniegti e, netika izsniegta pase vai identitātes karte jaundzimušam Turcijas pilsonim. Tā tad pamats bažām ir, un es domāju, ka Eiropas Savienībai arī turpmāk būs jāstrādā pietiekami nopietni. Again, I'm just conscious. Jūs paldies. Es aicinātu kolēģus nepārsniegt 7-8 minūtes. Es vēršos pie viesiem, lai mūsu deputātiem būtu iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Tagad Eiropas komisijas pārstāvis, kurš ir koordinators bērnu tiesību jautājumos TG Justice. Lūdzu. Paldies, izteikšos īsi, saka Margaret Vīte. Tātad par eh, komisiju strādā pie rīcības plāna par bērnu tiesību aizsardzību, kas paredz ekspertu komisijas izveidi, lai novērstu bezpavalsniecības izveidošanos bērniem 2018. gadā. 2016. gadā īrijas imigrantu padome norādīja uz to, ka kāda bērna gadī lietas atrisināšana ir prasījusi sešus gadus. Šī lieta norādīja, ka pastāva noteikuma attiecībā uz bērniem bezpavalsniekiem, kas ir dzimuši īrijā, bet ne uz tādiem, kas ir ieceļojuši īrijā. Tā Tāpat uh, šīs uh, uh, tiesības pieņemt lēmumus un pārāk liela iestāžu rīcības brīvība rāda problēmas arī tad, ja ir runa par vienas ģimenes bērniem. Tālāk par Romu bērnu tiesībām šeit bezpavalsniecība ir liela problēma Un uh, mēs uh, par šiem jautājumiem runājam arī ar uh, kandidātu valstīm paplašināšanās procesa ietvaros. Mēs savā darbā balstamies uz uh, UNICEF un uh, NHCR sasniegumiem ir svarīgi ātri identificēt šādus gadījumus, nodrošināt apsardzību. Bērni vienmēr, aizsardzības atcināt, bērni vienmēr ir jāidentificē un jāreģistrē, jānoskaidro, vai bērns ir viens pats, vai to eh, pavada ģimene, kāda vai eh, šādam bērnam ir bezpavalsnieku status vai nē. Bērniem jādod prioritāte visu procedūru ietvaros. Tāpat ir jāvēršas pret dzimumu diskrimināciju par uzņemšanu Eiropas Savienībā mēs uh, norādām, uh, ka ir uh, neatkarīgi no status jānorāda pieeja izglītībai un veselības aprūpei. Mēs pieminām status noteikšanas procedūru ne tikai attiecībā uz patvērumu. Tāpat eh, status eh, noteikšanas procedūrām jāpiešķir prioritāte, eh, aizbildņa, iecelšana, jānodrošina katram bērnam bez pieaugušo pavadības, kas ir nokļuvis Eiropas Savienībā. Mēs rosinām dalību valstis nodrošināt to, ka ir uh, izveidota statusa noteikšanas procedūras, piešķirt pat uzturēšanās atļauju bērniem, kurus nevar nosūtīt atpakaļ. Un mēs uh, katrā ziņā sekosim uh, uh, Eiropas Savienības institūciju darbībai un uh, rekomendāciju īstenošanai dalību valstīs. Mēs katrā gadījumā sagaidām ieteikumus attiecībā uz bērnu bezpavalstnieku situāciju. Par to ir atbildīgas valstis un varētu būt jārisina trešo valstu pilsoņu status un bērnu statusa noregulējums, jo mēs zinām, ka ja bērni atrodas daudzus gadus valsts aprūpē, nekas netiek darīts, lai atrisinātu uh, uzturēšanās atļaujas uh, jautājumus. Tālāk par datiem un saziņu mēs veicam pasākumus, lai pievērstu vairāk uzmanības bērnu situācijai. Paldies, Margareta. Tagad pārējām pie kopīgas uzklausīšanas ar lūgumu rakstu komiteju un pie mums ir ieradies lūguma raksta 0076 šķērs svītra 2017 iesniedzējs Krisnašs un viņš arī pārstāv Eiropas bezpavalstniecības tīklu. tiek uzsvērta nepieciešamība steidzami rīkoties dalību valstīm, lai atrisinātu bezpavalstniecības problēmu, lai aizpildītu robus likumdošanā, lai uh, nodrošinātu tiesiskās garantijas. Jāpiešķir uh, pilsonība bērniem, kur ir dzimuši valstu teritorijās un uh, pretējā gadījumā kļūtu par uh, bezpavalstniekiem. Nu, es nezinu, vai man tas viss būtu jāsaka, jūs jau to visu pastāstīsiet. Un tad varbūt jūs pārsniegtu 5 minūtes, ja es to nebūtu teicis, un es visiem saku, ka ir jāiekļaujās 5 minūtēs, un mēs vēl noskatīsimies nelielu video. Lūdzu, vārds jums, Kris. Paldies katrā ziņā es biju nolēms nepieturēties pie uzrakstītās runas, eh, lai ietaupītu laiku. Gribu teikt, ka pārstāv ne tikai savu organizāciju, kurā ir 110 cilvēki daudzās valstīs, bet arī ļoti uh, liels skaits cilvēku ir parakstījuši lūgumu rakstu Katrā ziņā šis jautājums pie, uh, ir satraucis sabiedrisko domu. Es tikai vēlējos uh, pieskarties trim iemesliem, kādēļ esam uh, iesnieguši šo uh, lūgumu rakstu. Pirmkārt, tas bija ziņojums, bērniem nevajadzētu būt bezpavalstniekiem. Uh, Eh, un šokējoši dati, ka eh, puse Eiropas Savienības dalību valstu nepiešķira eh, pilsonību šādiem bērniem. Ir vispirms jāatzīst, ka šāda problēma pastāv, otrkārt ir jāatzīst, ka risinājums ir vienkāršs, ir jāgroza likumdošana, tas neko daudz nemaksā Un treškārt mums ir uh, jādomā par īstenošanu. Šeit mūsu viesi uh, runātāji arī ļoti labi izskaidroja, kas būtu jādara, lai atrisinātu šo situāciju. Bet mēs iesniedzām šo lūgumu rakstu, lai debašu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 So I think the uh, stories of manu prāt uh, uh, mēs tiešām dzirdējām, cik, cik ļoti graujoši ietekme ir uz bērniem uh, tā ir situācija, ka viņi uzaug kā bezpavalstnieki. Un tas arī nav bērnu interesēs un uh, pat ja uh, ANO, es atvainojos, Eiropas Savienības pamattiesību hartā nav skaidri norādīts, ka ir tiesības uz pilsonību, bet ir norādīts, ka ir jā nodrošina bērna intereses, jārīkojas bērna labākajās interesēs, un eh, esmu piedalījies arī intergrupas sanāksmēs Eiropas parlamentā. Mums ir jādomā par to, kā labāk nodrošināt bērnu tiesību ievērošanu Eiropas Savienībā, jo ir tūkstošiem bērnu bezpavalstnieku Eiropas Savienībā, un tagad es došu iespēju deputātiem uzstāties. Paldies! Pateicos visiem trim mūsu runātājiem. Mums vēl ir divi runātāji jāuzklausa pēc tam. Mamikina kungs vēlas uzdot jautājumu. Liels paldies! Mans jautājums ir par to, ka šā gada maijā Latvijas prezidents Vējonis paz, nāca klajā ar uh, paziņojumu par uh, pilsonības piešķiršanu Latvijā dzimušiem uh, nepilsoņu bērniem. Tas ir labs nodoms, bet es tomēr neesmu optimistiski noskaņots. Esmu bijušais žurnālists, un tas ir pirmais Latvijas prezidents. Nav pirmais prezidents, kas nāca klajā ar šādu paziņojumu, bet pilsonības likums vēl nav mainīts. 1995. gadā parlaments pieņēma likumu par bijušo uh, PSRS pilsoņu status, ja viņi nav uh, Latvijas vai citu uh, valstu pilsoņi. Un uh, tika izveidots uh, ne pilsoņu status. Tātad uh, pirms 25 gadiem jau Padomju Savienība ir sabrukusi, bet šie ne uh, bijušie PSRS pilsoņi joprojām dzīvo uh, Padomju uh, Eiropas Savienībā. Ko jūs prāt varētu darīt Eiropas parlaments, lai mainītu situāciju jaundzimušiem uh, Latvijas nepilsoņu bērniem? Paldies! Varbūt viens no runātājiem varētu atbildēt uz šo jautājumu ko mēs varam darīt, nu, tā, tas būs mūsu secinājumos iekļauts, kādus pasākums varam veikt. Arī Ždanoks kundze ir norādījis, ka šī problēma pastāv jau ilgi. Vai arī par uh, bezpavalstnieku identifikāciju un aizsardzību es lūdzu uh, nedaudz paciesties mūsu diviem nākamajiem runātājiem. Jā, mums ceturtdien ir varbūt nedaudz grūti organizēt darbu un visu saskaņot. Man Mikenkungs, vai mēs varam dot vārdu nākamajiem runātājiem? Un tad mēs varētu varbūt uzklausīt secinājumus un noslēgumu vārdus beigās. Pāriesim tūlīt pie nākamās sadaļas. Tā ir Melanija Kāna, kas uh, strādā UNHCR starptautiskās aizsardzības nodaļā. Jā, paldies abām komitejām par iespēju uzstāties šajā svarīgajā uzklausīšanā. Es uzklausīšu jūsu padomu priekšsēdētāji. Man šeit ir uzrakstīts teksts, kura nolasīšana prasītu apmēram desmit minūtes, bet es nu, īsumā runāšu par šo jautājumu un pēc tam izteikšu konkrētas rekomendācijas dalību valstīm. Es zinu, ka vairums deputātu zina, ka 14. gadā mēs uzsākām vienīgu kampaņu, lai uh, pārvarētu bezpavalsniecību desmit gadu laikā līdz 2024. gadam. Ir uh, virkne rezolūciju un ziņojumu uh, par šo jautājumu. Un 2019. gadā ir paredzēts uh, rīkot augsta līmeņa pasākumu par bezpavalsniecību. Mēs rēķinamies ar uh, ES un dalību valstu apņēmīgu atbalstu, uh, lai uh, tiktu informēts par konkrētiem pasākumiem, kas ir veikti un tiktu uzņemtas saistības. Un Eiropas Savienības institūcijām būtu jārosina arī citi uh, rīkoties tādā pašā veidā runājot par uh, bezpavalsnieku aizsardzību Eiropas Savienībā, es norādīšu tikai uz atsevišķiem trūkumiem. Pirmkārt, uh, bezpavalsniecības noteikšanas procedūra. Es varētu tikai pasvītrot to, ka gandrīz visas dalība valstis ir pievienojušās 1954. gadu konvencijai par bezpavalsnieku statusu. Izņēmumi ir Kipra, uh, Igaunija, Malta un Polija, un es domāju, ka būtu labi, ja šie robi tiktu aizpildīti, un uh, tas tiktu izdarīts līdz 2019. gada augstu līmeņa pasākumam. Protams, šīs uh, konvencija pāredz noteiktus standartus uh, attieksmē pret uh, bezpavalstniekiem. Uh, tur uh, nav eh, konvencijā paredzēts, ka ir jābūt šādai procedūrai, bet nu, no konvencijas izriet, ka ir eh, jāpiešķir eh, status šādām personām, lai tās varētu aizstāvēt. Un tādēļ ir pārsteigums, ka šobrīd tikai dažās valstīs ir specializētas bezpavalstnieka uh, status noteikšanas procedūras. Ļoti labi, ka ir šāds valsts, kur tas ir Francija, Spānija, Itālija, apvienotā karalīste, Itālija un Latvija, bet būtu jādara daudz vairāk, lai būtu stabilas, uzticamas procedūras visā Eiropā. Tika jau pieminēta UNHCR rokas grāmata par uh, bezpavalstnieka statusa noteikšanas procedūrām. Šī e, rokas grāmata tika papildināta pagājušajā gadā. Tajā ir atspoguļota labākā prakse šādām procedūrām. Es domāju, ka tas varētu jums būt noderīgi jūsu darbām. Viena no problēmām, par ko netiek e, daudz e, runāts, Tas nozīmē, ka uh, tas rosina cilvēkus meklēt uh, patvērumu, pieprasīt patvērumu, pat ja šos, šīs personas neviens īsti nevajā. Un tā uh, ir situācija, kas nav izdevīga nevienam, jo tās pārslogo patvērumu sistēmu, un šīs personas nesaņem aizsardzību, kas tām pienākas. Nākamais, eh, nākamā problēma ir tas, ka reģistrācijas procedūras Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgas eh, migrācijas kontekstā. Ir valstis, kas atzīst bezpavalstniecību, balstoties uz uh, pieprasītāju paziņojumu, citas valstis prasa to pierādīt ar dokumentiem, un ir valstis, kur vispār nav iespējams reģistrēt bezpavalstnieku rīcību. Un būtu jārisina uh, šī problēma, jāsamazina atšķirības. Un arī dati rāda, ka desmitkārtīgi ir pieaudzis to personu skaits, kas pieprasa patvērumu un kuri ir reģistrēti kā personas ar nezināmu pilsonību. Un ir uh, no 2400 līdz 20 tūkstošiem pieauga šis skaits no 2012. līdz uh, 16. gadam. Valstī arī ir nepieciešama precīza informācija par to, kas atrodas tās teritorijā, un tādēļ ir svarīgi uh, nodrošināt, lai visur Eiropas Savienībā būtu iespējams uh, E, reģistrēt personas kā bezpavalstniekus. Līdz e, tāpat jāatzīst, ka e, tiem cilvēkiem, kas strādā ar bēgļiem un patvēru meklētājiem, pietrūkst informācijas par šī, šo problēmu loku, par bezpavalstniecību. Tur ir iesaistīts gan policijas, gan uh, gan citi ierēģi. Un es domāju, ka Eiropas Savienības institūcijas arī varētu palīdzēt šajā jomā. Un šīs informācijas trūkums novērt pie nepareizas izpratnes un pārpratumiem. Tiek uzskatīts, ka šis bezpavalsnieku status uh, rosina, veicina migrāciju. Patiesībā tā tas nav. Francijā, piemēram, kur ir uh, vecākais, senākais status 2014. gadā bija apmēram 200 personas, un šis skaits nav mainījies pēdējo gadu laikā valstis, kur ir bijis uh, liels uh, migrantu un uh, patēru meklētāju skaita pieaugums, bezpavalstnieku skaits ir palicis salīdzinoši neliels. Par aizsardzības nodrošināšanu un trūkumiem šai jomā. Es nerunāšu šobrīd par profilaksi novēršanu, Es gribu teikt, ka Eiropas Savienība varētu palīdzēt rosinot uh, visas dalību valstis pievienoties 1961. gada konvencijai par bezpavalsniecību samazināšanu atbilstoši īstenotās normas. Šobrīd deviņas dalību valstis nav pievienojušās šai konvencijai. Tās, šī konvencija ietver tādus, nu, zelta standārtus šai jomā, ja tā varētu teikt. Kris jau manuprāt, pieminēja, norādot, ka pat uh, konvencijas uh, dalība valstis nevienmēr konsekventi īsteno šos standartus. Tātad šeit ir būtībā divi soļi svarīgi. Pirmkārt, lai visas valstis pievienoto šai konvencijai, un pēc tam, lai arī tiktu īstenots paredzētās garantijas, ka šobrīd nav nodrošināts personas, kas ir uh, Uh, dzimušas uh, valstī un kļūtu par bezpavalstniekiem, tām jāpiešķir uh, pilsonība, bet šobrīd tā tas nav. Un četras rekomendācijas noslēgumā. Pirmkārt, tās dalību valstis, kuras nav pievienojušās konvencijai, ir jārosina to darīt saskaņā ar uh, Eiropas Savienības 2012. gada apņemšanos augstu līmeņu sanāksmē par tiesiskumu, kas notika Ņujorkā. Un ir tiešām jāpauž vilšanās par to, ka joprojām ne visas valstis ir pievienojušās 54. gadu konvencijai. Tālāk ir jārosina, lai visas valstis apstiprinātu uh, oficiāls uh, procedūras bezpavalstnieku status piešķiršanai. Uh, valstis ir uh, jārosina identificēt šādas personas saskaņā ar ANO reģistrācijas sistēmām, balstoties uz uh, personas apgalvojumiem, kā tas šobrīd ir arī attiecībā uz pilsonību. Ierēģi Eiropas Savienībā ir jāinformē par šīm problēmām, jāpievērš to uzmanība un attiecībā arī uz personām ierēģiem, kas strādā ar patvēruma pieprasījumiem un citiem sastītiem jautājumiem. Jā, mēs, kad mēs gatavojamies 2019. gada pasākumam, mums ir Jāatzīst, ka svarīgi ir diplomātija un labākās prakses izplatīšana, uh, ša, uh, lai uh, noturētu šo pasākumu. Paldies! Jā jūs teiktais ir tādi tiešām konkrēti punkti, kas mums noteikti atspūgļosies mūsu secinājumos. Un tagad es dodu vārdu Tomašam Molnāram no Eiropas Savienības pamatiesību aģentūras. Mūsu sanāksme tiek pārraidīta internetā, kaut arī zālē vairs nav tik daudz deputātu palicis. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs, ka devat man vārdu, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, kolēģi. Es centīšos izpildīt Eh, neiespējamo sešās minūtēs. Eh, prezentācija bija sagatavota desmit minūtēm, bet nu redzēsim, kā sanāks. Es koncentrēšos uz Eiropas Savienības pamatiesību hartu un to, kā tiek aizsargāts bezvalstnieku tiesības. Kā harta var palīdzēt aizsargāt bezvalstniekus? Tā kā pamatā tā būs juridiska prezentācija, ja es jau atvainojos iepriekš, ja prezentācija šķiet pārāk tehniska. Pavisam īsi. Uh, par hartas e, juridisko statusu. Kā jūs zinat, kopš e, Lisabonas līgums stājas spēkā, tā ir daļa no, pamaties, e, no primārām tiesībām, un personām ir iespēja to, uz to atsaukties. Tas ietekmē arī Eiropas Savienības tiesu. Ir jau zināma judikatūra izveidojusies Tā tad ir. Šeit redzams arī viss, kas slaidā paredzēts. Ņemot vērā visas eh, tiesības, aktus, un, un šeit mēs saprotam, ka tiek radīta papildus ietvers, lai varētu interpretēt sekundāro Eiropas Savienības likumdošanu. Pavisam īsi par darbības jomu hartai. Uh, Kā mēs zinām, harta ir saistoša iestādēm un dalību valstīm, ka tās īsteno Eiropas Savienības tiesības, tiesību aktus. Līdz ar to dalību valstīm rīkojoties Eiropas Savienības tiesību aktu izpratnē ir jāņem vērā arī šī harta. Tad, kad hartas tiesības atbilst Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijā skatējām tiesībām, tad tam ir jāatbilst Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūrai. Un papildus aizsardzības mehānisms ir tas, ka hartā neviena no tiesībām nav interpretējama kā ierobežojušas tiesības, salīdzinoši, piemēram, ar ANO konvencijām par cilvēku tiesībām. Izlaižam nākamo slaidu. Tagad jau mēs runājam par bezvalstnieku aizsardzību Eiropas Savienības likumdošanā. Ehm, kaut arī konsekvences pieejas nav, Definīcija ir tāda paša kā 54. gada Ņujorkas konvencijai. Sekundārā Eiropas Savienības likumdošana atsauc uz to. Piemēri tam, kur bezvalstnieku aizsardzība ir atrunāta Eiropas režīmam sociālās aizsardzības schēma koordinācijā bezvalstnieki ir aizsargāti tāpat kā Eiropas Savienības pilsoņi. Bezvīzu režīms ceļošanai ir nodrošināts Eiropas Savienības iekšienē. Bez vīzām šie cilvēki var ceļot Eiropas Savienības iekšienē. Un ir Eiropas Savienības tiesas arī jurisprudence um, kur ir atrunāta aizsardzība, konkrēti 2001. gada gadījums saistībā ar bijušo uh, li, uh, leb, uh, Libānā dzīvojoša palestīnieša tiesībām, kurš pēc tam pārvācies uz Vāciju. Un runa ir par viņu sociālajām tiesībām. Pēc Lisabonas līguma, to jau cilvēki pieminēja šeit, kā pret eh, bezvalstniekiem ir jāizturas eh, kā pret trešo valstu pilsoņiem, bet tur nekas detalizētāk nav atrunāts. Ejam tālāk, nākamais slaids. Kā harta var piedāvāt konkrētu aizsardzību? personiskā darbības joma ir diezgan plaša attiecībā uz vairākām tiesībām, kas ir attiecināms uz visiem neatkarīgi no viņu pavalsniecības vai uh, eh, pavalsniecības trūkuma vai migrācijas status. Tas skar tiesības uz dzīvi, cilvēka cieņu, tiesības uz fizisko neaizskaramību, tiesības uz brīvību, tiesības uz ģimenes dzīvi, nediskriminēšanu, uh, bezvalstniekiem arī ir šāds minimālās tiesības atbilstoši hartai. Nākamajā slaidā ir parādzīt, uzskaitīts viss šīs tiesības, kuras, kurām es ātri izskrēju cauri. Vēlos izcelt tikai divas, kas ir īpaši svarīgas. Tiesības uz brīvību un drošību, kas ir attiecināts arī uz bezvalstniekiem, un tiesības Eh, uz aizsardzību no diskriminācijas un tiesības uz juridisko aizsardzību. Nākamais slaids. Tiesības uz nediskriminēšanu atbilstoši hartai. Šeit izējas punkts ir 2015. gada padomes secinājumi, kurā dalībvalsts un padomes norādīja, cik svarīgi ir stiprināt bezvalstnieku tiesības, samazinot diskriminēšanas risku. Nu šeit šī ir tāda viltīga vieta. Tam ir divas daļas. Vispirms ir atklāts saraksts uh, ar diskriminācijas iemesliem. Ņemot vērā, ka saraksts ir atklāts, tas ir attiecināms uz jebkuru diskriminācijas iemeslu, tā kā var uh, teikt, ka tas ir arī e, attiecināms uz bezvalstniekiem, kā homogēnu grupu un citiem, piemēram, ES pilsoņiem vai trešo valstu pilsoņiem. Otrais punkts saistīts ar pavalstniecības diskrimināciju, kā atsevišķu aizliegtu iemeslu. Bet tas nav Eiropas Savienības tiesas e, izpratnē vēl piemērots attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, tā skaitā bezvalstniekiem. Tā ir ticama interpretācija, bet mums nav konkrēti judikatūras piemēru. Ņemot vērā, ka interpretācijai ir jāatbilst eh, judikatūrai, un harta ir iestrādāta starptautiskā cilvēktiesību eh, tiesībās, uh, tad tas tā arī būtu interpretējams. Strasbūras cilvēktiesība tiesa aizliedz diskrimināciju balstoties uz pavalsniecību. Tā kā tas var būt pieturs punkts. Un nākotnē skatījums pilsoņu iniciatīvu Minority Safe Pack nosaukums saistībā ar Nacionālo minoritāšu aizsardzību Eiropas Savienībā. Šīs iniciatīvas autori ierosina grozīt sekundāro Eiropas Savienības tiesību aktu, lai garantētu aptuveni vienādu aizsardzību ES pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem. Šobrīd notiek parakstu vākšana, bet ja tas eh, tie, ja tie tiks savākti, tad komisija būs jārīkojas. Un pēdējais, ko vēlos šeit pieminēt, šeit kā harta var aizsargāt bezvalstnieks no patvaļīgas aizturēšanas. Mēs zinām, kāda ir kritērija, koncentrēšos tikai uz atpakaļ nosūtīšanas direktīvu. Tur ir norādīts, ka aizturēšana ir jāizbeidz, ja nepastāv pamatotas eh, izredzes uz nosūtīšanu atpakaļ. Ir Kadzojeva gadījums, judikūra tātad jau izveidojusies, kur bezvalstniecības gadījumā kas radusies juridisku vai citu apsvērumu dēļ, dalību valstīm ir pienākums atbrīvot personu, pat ja cilvēkam nav identitāte apliecinošs dokuments, ja nav izredzes viņu nosūtīt atpakaļ. Vēl judikatūras piemērs. Brīvības atņemšana ir jāvērtē strikti iepriekš noteiktā veidā. Nākamo slaidu izlaidīsim kā mūsu aģentūra, pamatiesība aģentūra ir līdz šim iesaistījusies. Mēs esam strādājuši pastarpināti pie bezvalstniecības jautājumu. Pirms septiņiem gadiem bija ziņojums mums sagatavots par aizturēšanu atpakaļ nosūtīšanas procedūru ietvaros. Tāpat arī sagatavojam rokas grāmatu par Eiropas patvērumu, migrāciju un robežu jautājumu darbojamies arī hotspot centros, sniedzam informāciju par bezvalstnieku grupas, piemēram, eh, no Kuveitas ierodas šādas personas. Eh, tas skaitā bērni. Mums ir, eh, tas arī iekļauts Schengens izvērtēšanas misijās, gan de jure, gan de facto. Uh, Mēs varam iestrādāt šo jautājumu arī šīs Schengens izvērtēšanas misijas ietvaros, lai identificētu aizturēšanā, eso, aiz, eh, aizturēšanā esošu bezvalstniekus. Es kā novērotājs šajās misijās esmu sastapies ar bezvalstniekiem, kas ir aizturēti tā kā tas varētu būt nākotnē vēl viens pieturs punkts. Esmu pārkāpis visus atvēlētos laika ierobežojumus, nu, ar to lieku punktu un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un priekšsēdētājs tālāk eh, pēdējais no runātājiem. Vēlreiz došu vārdu Krisam Nešam no Eiropas bezvalstniecības tīkla kurš runās par patvaļīgu aizturēšanu un kā aizsargāt bezvalstniekus. Paldies, priekšsarētāji! Man prieks, eh, Tomaš, ka jūsu prezentācija bija tik tehniska, un manājā būs absolūti netehniska. Sākšu ar pāris vārdiem par sevi. Sāku strādāt pie bezvalstniecības jautājuma 2010. gadā. Mans pirmais projekts bija strādāt eh, pētniecības eh, pie pētījuma saistībā ar eh, bezvalstniecības noteikšanu. Es apprecējos 2011. gadā un kopš 2010. gada eh, mana dzīve ir ievērojami mainījusies. Mans dēls piedzima tieši tajā dienā, kad uh, mans tīkls uzsāka bērnu tiesības uh, kampaņu. Un man ir liels gods eh, konstatēt, eh, cik eh, milzīgi ir izaudzis šis tīkls. Esmu kopš 2010. gada ceļojis uz brīnišķīgām vietām, saticis tik daudz cilvēkus, brīnišķīgs un ēdis brīnišķīgas ēdienus, dzēris lētus vīnus un skatījies dažādas kino Bet nebija pat iedomājies, kā var mainīties mana dzīve. Padomājiet, kāda ir jūsu pēdējā septiņa gada jūsu dzīvē bijuši. Septiņi gadi ir ļoti ilgs laiks. Tad iedomājieties, e, jūs izdzēšat šos septiņus gadus no jūsu pieredzes un aizstāt to ar monotonu, vienveidību, visi gadi pavadīti aizturēšanā. Antons tika septiņus gadus aizturēts Bulgārijā, jo viņš eh, bija bezvalstnieks, ne, valsts nevarēja viņu identificēt, nevarēja apliecināt eh, viņa eh, pavalstniecību priekšsēdētājs. Varbūt var mazliet lēnāk izteikties, jo tulki sāk signalizēt, ka mazliet par ātru tas ir. Varbūt nedaudz var lēnāk. Jā, septiņi gadi ir ļoti ilgs laiks. Tāda stāsti kā Antonam notiek daudzās Eiropas valstīs. Viņš tikai viens no daudzajām personām, ar kuriem mēs runājam, lai aizsargātu bezvalstniekus no patvaļīgas aizturēšanas. Vēlos izmantot šo laiku, lai paskaidrotu, kāpēc eh, bezvalstnieki ir īpaši pakļauti riskam eh, tikt patvaļīgi aizturēt un ko mēs varam darīt. Nākamais slaids. Šis citāts no Francoisas Krepo, kas ir eh, ANO īpaša eh, referents eh, cilvēktiesību, migrantu cilvēktiesību jautājumos. Viņš sacīja, ka bezvalstnieku imigrācijas aizturēšana ir viens, viena no klusējām traģēdijām mūsu globalizētajā pasaulē, kas notiek aiz slēgtām durvīm, eh, mēdījiem neredzot, bet ar ne, neglābjamu humānu izmaksu līmeni. Tūkstošiem personu katru gadu cieši no šīs traģēdijas. Šeit mēs varam runāt par iemeslu, kāpēc mēs sākām trīs gadu projektu, lai cīnītos pret patvaļīgu aizturēšanu attiecībā uz bezvalstniekiem. Sadarbojoties ar mūsu partneriem, mēs publiskojām sešos valstīs padziļināts pētījumus, izmantojam kopīgu eh, metodiku, kas iekļauj ne tikai dokumentu pārbaudu, bet arī intervijas. Pagājuši mēnesi Reģionālā līmenī organizējām konferenci Budapeštā, kur piedalījās 120 dalībnieki no vairāk kā 30 Eiropas valstīm. Un sagatavojām eh, mūsu kā, reklāmas kampaņu informatīvo. Parlamentu pārstāvēja Džīna Lamberte, kas pastāstīja, ko var darīt šajā jautājumā, izmantojot Eiropas Savienības patvērumu tiesību jomu. Nākamais slaids. situāciju, kuru Farīts apraksta šajā citātā, atspoguļojās arī daudzos piemēros, kur mēs intervējām cilvēkus, kas cieš no sistēmas trūkumiem, kur netiek īstenoti juridiskie standarti. Kaut arī pastāv atsevišķi piemēri pozitīvai praksē, lielākoties eh, saskarāmies ar daudziem trūkumiem pieaugoša eh, kriminalizācijas vēlme migrantiem, tā ir tāda kopīga tendence globāla jau, bet es vairāk cieši tieši bezvalstnieki, jo viņi ne, viņus nevar atgriezt uz konkrētu valsti, tas nozīmē, ka viņi bieži vien pakļauti ilgstošai aizturēšanai. Galvenais konstatējums mūsu ziņojumā ir valstu nespēja identificēt bezvalstniecību un līdz ar to nespēja arī eh, īstenot alternatīvas aizturēšanai lielā mērā tas e, notiek e, apējot bezvalstniecības problēmu. Cilvēki bez pavalstniecības cieš no tā, ka viņiem nav valsts, uz, viņi varē, uz kuriem viņi varētu atgriezt. Lielākā daļa no Eiropas Savienības dalību valstīm nav izveidojušas atbilstošas bezvalstniecības noteikšanas procedūras, un līdz ar to cilvēki spiest pavadīt neierobežot laiku aizturēšanā Viņiem nav juridiska statusa, viņi nevar strādāt, nesaņem sociālo aizsardzību, viņi dzīvo kā tāda marģināla grupa. Šie cilvēki cieši no izolācijas, pakļauti lielam riskam tikt izmantotiem vai nokļūt noziedzības tīklos, izrauties no šī noslēgtā loka ir nepieciešams, bet tam vajadzīgs ir reformas. Mūsu ziņojumā minēti pieci būtiskākie ieteikumi, kā var sasniegt šo rezultātā labāk aizsargātu bezvalstniekus no patvaļīgas aizturēšanas. Pirmkārt, ir nepieciešams attiecīgajiem iestādēm paredzēt alternatīvas aizturēšanai. Šobrīd Bulgārijā un Maltā automātiski tiek aizturētas personas neatkarīgi no tā, vai šo cilvēku ir iespējams kaut kur nosūtīt atpakaļ eh, potenciāli vai nē. Tas arī ir izskaidrojums, kā Antons, kurus ir pieminēja iepriekš, septiņas gadus pavadīja aizturēšanā. Un šādas problēmas ir eh, bieži sastopams Eiropā. Kaut arī aizturēšana ir tikpat dārga, cik daudz humānāka attieksme izmaksu ziņām. Visām valstīm ir nepieciešams izveidot atsevišķas bezvalstniecības noteikšanas procedūras, un Melānija pirms brīža par to jau runāja. Bet ir svarīgi norādīt, ka bez šādām procedūrām valsts nespēja identificēt, kas viņu teritorijā ir tie, kuriem eh, pienāks aizsardzības saskaņā ar 1954. gada konvenciju. Un Centrālām valstīm parasti nav arī patvērumu procedūras, kas palīdz identificēt, kuriem eh, cilvēkiem pienāks aizsardzība. Šeit ir nepieciešams dalību valstīm uzlabot identifikācijas procedūras, saņemot atbalstu no Eiropas migrācijas tīkla bezvalstnieciskuma platformas, bet pat tur, kur nav šīs identifikācijas, uh, procedūras imigrācijas eh, darbiniekiem ir nepieciešams identificēt eh, bezvalstniecības faktu. Patvaļ, eh, aizturēšana nedrīkst būt patvaļīga un diskriminējoša. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm ir jāizvērtē individuāli katrs aizturēšanas lēmums, bet daudzas valstis tas netiek darīts. Ceturtais ir nepieciešams veicināt eh, integrēšanu sabiedrībā. Bezvalstnieki ir jāatzīst, jo savādāk viņi ir iestrēguši bez savas vainas, eh, nespēja arī iekļauties sabiedrībā. Mūsu pētījumi, daudz piemērs Kristofs, kurš ir bezvalstnieks Bulgārijā, sacīja, ka es jau 24 gadus esmu šeit, ne jau 24 mēnešus vai stundas, bet 24 gadus. Imigrācijas aizturēšana ir viss uh, eh, apkaunojošākais sots manā dzīvē. Ir jāuzlabo arī atskaitīšanās un reģistrācija attiecībā uz bezvalstniecību nav iespējams izvērtēt, vai dalība valsts izpild savas prasības, eh, savus eh, pienākumus šajā jomā, jo trūks datu. Tik tiešām daudz, kas šeit ir darāms nacionālajiem iestādēm, bet arī Eiropas Savienības iestādes, skaitā Eiropas parlaments, var ko darīt. Piemēram, nesenie grozījumi, kas tika ierosināti patvērumu eh, tiesību aktos saistībā ar bezvalstnieku uzlabotu identifikāciju. Parlaments varētu arī prasīt uh, migrācijas statistiku eh, uz regulu uzlabot, lai dalību valstis atskaitītos par bezvalstnieku skaitu savā teritorijā. Un parlaments varētu prasīt komisijai iesniegt reiz divos gados ziņojumu par bezvalstnieku personu statusu, sadarbojoties ar NS platformu, lai varētu īstenot šos ieteikumus, ir nepieciešams eh, Kloda minēto rīcības plānu eh, pieņemt un varbūt arī rezolūciju tieši par bezvalstniecību. Noslēgumā vēlos eh, pastāstīt jums romānu stāstu, kurš ir vēl no 2014. gada mūsu ziņojuma. Viņš bija bezvalstnieks, jo nevarēja pārmantot pavalstniecību no sava tēva, bijušās eh, Denislāvijas pilsonu vai māti bijušo PSRS pilsonu, jo nevarēja iegūt eh, attiecīgs dokuments un nonāca Slovākijā 90. gadu sākumā. Nekvalificējās bēgļu statusam un tā kā Slovākijai nebija atsevišķa bezvalstniecības noteikšanas procedūra, tad pa, viņš palika valstī nelikumīgi, dzīvojot uz ielas. Uh, Valsts mēģināja viņu izraidīt, bet eh, neveiksmīgi viņš tika aizturēts vairāk kā 20 reizes. 20 gadu laikā viņa status nekad nav ticis legalizēts. T nav, viņš nav līdz ar to spējis arī aprecēt savu ilgadīgo partneri. 2015. gadā romāns gāja bojā. Pilnīgi viens, Un viņu nevarēja arī oficiāli apbedīt, jo viņam nebija nekāda statusa. Tas ir atgādinājums mums, ka bezvalstniecība pati par sevi neatrisināsies. Nepieciešams steidzami rīkoties, lai citi cilvēki netiktu, um, nenonāk šādā situācijā kā romans. Un dalību valstīm ir jāapņemas īstenot rīcību šajā jautājumā. Paldies! E-, Paldies, Kris! ļoti spēcīgs. Eh, ļoti spēcīga liecība. Paldies eh, atlikušajiem deputātiem. Es saprotu, ka ir ceturtdienas pēcpusdiena, bet ko es vēlējos pateikt? Vīkstrēms kundze, zinu, ka man piekritīs, ka jūs esat bezpavaldniecības eksperti un, protams, ka eh, šeit jau viss ir savā starpā saistīts - bezpavaldniecība un bēgļi un migrācijas plūsma. Uh, un tas ir cilvēktiesību un pilsonisko brīvību un arī iekšlietu un ārlietu jautājums. Mēs esam organizējuši veselu virkni uzklausīšanu, un šis te neatrunātais domēns ir, varētu teikt, jauns arī Eiropai. Līdz ar to tas, ka varbūt nav tik daudz cilvēku, kas klausās šajā zālē šo uzklausīšanu. Mūsu darbs tomēr ir ārkārtīgi svēts, gribētu teikt pat misionārisks. Un runājot par bērnu bezpavalsniecību, mums tiešām ir kaut kas jādara. Es vēlētos pateikties Krisam par Eiropas eh, bezpavalsniecības tīkla darbību. Vēlētos pateikties arī pārējiem runātājiem. Es atvainojos, ka es tā kā izdarīju spiedienu uz jums laika ievērošanā. Un eh, tomēr Tagad es vēlētos griezties pie atlikušiem deputātiem. Andrē, Mamikinkungs, vai jūs vēlētos kaut ko teikt? Un tad varbūt pārējie, pārējās divas deputātas arī ko. Paldies, saka Mamikinkungs. Un tas būs savu veidu komentārs un arī jautājums Krisam Nešam. Vispirms, paldies par jūsu lielisko iniciatīvu. Un vēlējos pieminēt vēl vienu bezpavalsnieku iniciatīvu, kur šobrīd tiek izskatīta petī komitejā un pār par 20 tūkstošiem to parakstīja Latvijā un Igaunijā, un šis lūgumraksts ir par uh, Latvijas un Igaunijas bezpal bezpavalsniekiem tiesības balsot Eiropas parlamentā. Un kā jums šķiet, vai Eiropas parlamentam vajadzētu atbalstīt šo iniciatīvu? Paldies! Ļoti precīzi jautājums. Ždanoks kundze, vai jūs vēlētos ko pajautāt? Nē, jums jau nav obligāti jāuzdod jautājums, bet ja vēlaties, tad lūdzu. Maybe... So... Vēl varbūt es to nenoformulētu kā e, jautājumu, bet vēlos nākt klajā ar priekšlikumu par šīs uzklausīšanas būtību un kā to vērtēt. Bet vispirms vēlētos pateikties visiem ekspertiem, visiem tiem, kuri piedalījās šajā otrajā uzklausīšanas daļā, un īpaši, pal īpaši paldies Krisam Našam. Pamattiesību aģentūras ziņojums. Paldies Molnāra kungam, bet e, problēma joprojām pastāv, un tas ir 51. hartas piemērošanas pants. Jūs jau noteikti ziniet, ka tas ievērojami apcērp hartas piemērošanas iespējas un īpaši uh, Lūgumrakstu komitejā mēs bieži atsaucamies uz pamatiesību hartu, un komisija vienmēr saka jā, bet tā nav mūsu kompetence, un ar to arī viss beidzas. Tā tad Eiropas Savienības kompetence, saka komisija, ir atrunāta šajā hartā, un tur ir skaidri pateikts, ka tas ir dalību valstu lauciņš. Starp citu, nesenajos eh, ziņojumos par Eiropas Savienības likumdošanas tālāku attīstību un uzlabošanu, un kas notiks pēc Brexita ējā, ērā, tā tad Ferhofštata ziņojums. Viena ideja ir eh, atteikties no šī 51. panta, īpaši tāpēc, ka viens no šā panta ierosinātājiem bija Lielbritānija. Tā ir problēma, un tāpēc es vēlētos nākt klajā ar priekšlikumu Libe komitejā, jo jūs organizējat šo uzklausīšanu kopā ar Petī komiteju. Turpiniet, turpināsim strādāt pie pašiniciatīvas ziņojumiem, turpināsim izskatīt lūgumrakstus pilsonības sakarā, jo tāda mūsu komitejā, lūgumrakstu komitejā ienākas katru gadu bet problēmas atrisināt mēs varam ļoti maz. Tikai problēmas ar robežu pāriešanu, ar varbūt eh, eh, pāru apvienošanos, bet pilsoni, nepilsonība un bezpavalsniecība ir sasāpējušās problēmas. Es domāju, ka vēlreiz vajadzētu atgriezties, atgriezties pie Eiropas pilsonības koncepta un bezpavaltniecības problēma, īpaši bērnu bezpavalsnieku problēma, varētu atrisināt, ieviešot Eiropas, Eiropas pilsonību. Kāpēc nē? Varbūt, ka Libe komiteja un e, izmantot ekspertu palīdzību un arī uh, juridiskais dienests varētu padomāt par šā priekšlikuma pareizu juridisku noformēšanu un arī par tās adekvātu īstenošanu dzīvē. Paldies! Paldies, Veržā kundze, lūdzu. Es nesaku, ka jums kaut kas ir jāsaka, bet es vēlētos jums pateikties, ka jūs piedalījāties šajā uzklausīšanā ceturtdienas pēcpusdienā. Ļoti svarīgi, ka mēs tādu organizējam. Paldies arī jums, Veržā kundze. Es eh, tātad Vai ir vēl kāds no jums trim godātie deputāti, kurš eh, vēlētos vēl izteikties? Ja nē, tad eh, noslēguma vārdus teikšu es. Ak, nē, Kris, lūdzu. Jā, varbūt vairāk jautājumu tika uzdoti man, uz tiem arī mēģināšu atbildēt. Pirmais jautājums, es atbildēšu to, ka manam viedoklim iespējams nav nekādas nozīmes, bet, eh, protams, ka eh, tā tad šī te patvaļīga aizturēšana un lūguma rakstu komitejā izskatītie jautājumi ļoti daudzi eh, mums saka, ka nav nekāda jēga iesniegt petīciju, un tomēr ir svarīgi, ka mēs, runājot par bezpavalsniecību, kaut ko risinām, kaut vai pamazām, jo tā jau ir demokrātija. Un eh, šeit Kaķie jau agrāk pieminēja, un tā ir arī realitāte, ka e, cilvēki, cilvēkiem vai nu ir pilsonība, vai nu tās nav. Un e, ir juridiski melots, apgalvojot ko citu. Un ir ļoti nepareizi, ka Eiropas Savienība ir uh, E, pieņēmuši šādu nostāju, jo tas var radīt nevajadzīgi nepareizu piemēru arī citām valstīm rīkoties tāpatās. Bet, e, protams, ka parlaments var izteikt savu viedokli par bezpavaldniecību un arī Eiropas Savienību kaut ko šajā sakarībā var darīt, jo šodien arī izskanēja tik ļoti daudz kas, ko varētu darīt, un es ceru, ka arī Liba komitejas priekšsēdētājs apkopo šās idejas un kaut kas tomēr tiks īstenots dzīvē. Un eh, jā, Klod Morais kungs jau pieminēja varbūt konkrētas stratēģijas izveidi, bet nu, es pilnīgi noteikti domāju, ka parlaments varētu sagatavot rezolūciju par to, ko darīt, kā darīt, un lai tiešām reālāk paraudzītos uz aktuālo situāciju pasaulē. Um... Paldies! Ždanokas kundze. Jūs jau teicāt, tas nebija jautājums, bet tas bija sava veida komentārs. Jā, mums Libe pilnīgi noteikti būs tuvāko desmit gadu laikā daudz darāmā veidojot Eiropas pilsonības konce konceptu. Paldies Kristam, Krisam, paldies eh, dažādu organizāciju pārstāvjiem, paldies par jūsu teikto. Vīkstrēms kundze šeit nav, tā tad jūs jau teicāt, ka lūguma rakstu komitejas darbs ir svētīgs, jo lūgumrakstu komiteja visu laiku pierāda, ka tās darbs ir varbūt visciešāk saistībā ar iedzīvotājiem, un arī šīs kompleksās uzklausīšanas organizācijā tā ir devusi savu artavu. Situācija ir pietiekami daudzveidīga, jūs jau šeit pieminējāt, kas notiks pēc Brexita. Tādu piemēru ir daudz Es eh, neesmu eksperts lūgumrakstu komitejas domēnos, bet eh, jā, es vēlētos pateikties eh, Cecīlijai un lūgumrakstu komitejas deputātiem. Cecīlijas šobrīd šeit nav. Bet mums vajadzētu izmantot lūgumrakstu komitejas rīkus pēc iespējas veiksmīgāk. Tātad es vēlētos turpmāk rīkoties sekojoši. Šķiet pat, eh, ka jūs tā kā jau izveidojat dokumenta uzmetumu. Šis eh, jautājums ir kā humānas, tā arī juridiskas dabas, un to pieminēja ik viens no ekspertiem. Bet tas lielā mērā savijās arī ar citu likumdošanu, piemēram, bēgļa status likumdošana, patvēruma meklēšanas likumdošana un tā tālāk. Tomēr, lai nav tā, ka šī daudzšķautņainība mūs atbaida. Kris jau to pieminēja, ka mums eh, ņemot vērā visu organizatorisko pieredzi un arī dažādas sadarbības tīklus, arī to, ko ierosina komisija, ko saka UNICEF un dažādas organizācijas un tīkli. Uh, Tāpēc e, mums šis darbs ir tik ļoti tuvs sirdī, jo ņemot vērā to, ka parlaments ir līdz likuma devēja organizācija, arī mūsu ar tava šajā darbā ir būtiska. Tagad darīsim tā, kopā ar Vīkstrēms kundzi attiecīgo komiteju koordinatoriem ierosināsim e, stratēģijas izstrādi. Iespējams, ka bez pavalsniecību es nekādus solījumus šeit nevēlos dot, bet, eh, piemēram, varbūt, ka mēs varam paraudzīties uz to, ko varētu darīt? Es tagad uzmanīgi raugos uz sekretariātu pārstāvu. Ko darīt? Jā, mēs noteikti izvērtēsim šās uzklausīšanas un atcijāsim graudus no akotiem bet eh, mums ir jāmēģina turēties visiem kopā un noturēt šo stīgu. Jo ir jau viegli, ka migrācijas jūklī mēs zaudējam būtisko skatījumu, un visbūtiskākais jau ir, lai kaut kas mainītos. Tāpēc, eh, kā jau es teicu, viss ir ierakstīts, šī sēde tika straumēta internetā, pie tam ne tikai ekspertu teiktais, bet arī deputātu teiktais. Un es mēģināšu apkopot idejas un mēģināšu vienoties par to, ko Libe komitejai darīt šajā konkrētajā jautājumā, protams, sadarbībā ar Petī komiteju, kur ir tieši šīs konkrētās iesniegtās petīcijas gadījumā izrādījusi interesi sadarboties ar mums, bet iespējams, ka Petī komitejai vajadzēs vispirms parunāt ar savu sekretariātu un ar saviem koordinatoriem. Ļoti labi, ka mums bija pirmā viedokļa apmaiņa par šiem jautājumiem, un vairāk arī neteikšu. Es e, nevaru savu mandātu ietvaros solīt kaut ko vai nē. Katrā ziņā bezpavalsniecība ir ļoti interesants jautājums, Un mums e, ir jāmēģina tā chronoloģiski paskatīties, e, ko parlaments var ietilpināt savā darba kārtībā. Es vēlētos pateikties visiem runātājiem, Neša kungam par iesniegto lūgumu rakstu. Vēlētos pateikties arī kolēģiem no lūgumu rakstu komitejas Un noslēgumā viens ir bezpavalsniecības jautājums, ļoti sarežģīts jautājums, kas sevi ietver veselu virkni citu jomu, kā bērnu jautājums un arī citi, bet tas šo bezpavalsniecības problēmu padara vēl aktuālāku. Tas nozīmē, ka arvien vairāk deputātu interesēsies par šo tēmu. Un es jums apsolu, ka mēs turpināsim strādāt pie šās tēmas un kaut ko arī panāksim. Kā jau es teicu, man šis jautājums ir ļoti tuvs. Es pats personīgi pazīstu vairākus no aspektiem, kurus jūs šeit pieminējāt. Un um, arī es pats esmu tuvs karts. Un visbeidzot arī iedzīvotāji lielā mērā ieinteresēti šajos jautājumos, un šeit jau izskanēja daudzais organizācijas skaits, kuras ir iesaistītas bezpavalsniecības jautājumu sakārtošanā. Es vēlētos pateikties visiem ekspertiem. Paldies, ka jūs strādājat ar sabiedrību un arī ar deputātiem. Paldies, paldies, un es ceru, ka mums būs. Uh, auglīgas diskusijas turpmāk un arī kāds konkrēts dokuments. Sirsnīgs paldies visiem, kuri piedalījās šajā ļoti svarīgajā bezpavalsniecības uzklausīšanā šodien.